first topic is the agenda. Hallo, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen. Jauka pēcpusdiena visiem, dārgie kolēģi, mūsu viesi. Īsti nezinu, kāpēc man vajadzēja šeit uzņemties sēdes vadību. Uh, um, nu, varbūt eh, satiksme Briselē vēl nav uh, atkuvusies pēc karajām brīvdienām. Uh, Vācijā arī ir uh, šāds pats sajukums. Um, ir jau desmit minūtes pāri trījiem, un tāpēc mums jāsāk ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Jūs noteikti esat saņēmuši um, dokumentus ar darba kārtību, vai ir kādi iebildumi? Neredzu, ka kādām būtu iebildumi. Rūlas kundze, labdien! Nu, tad eh, paskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Labi, tagad protokoli. 24. 25. septembra protokols un 10. 11. oktobra sanāksmes protokols. Ja līdz šīs sanāksmes beigām netiks iesniegti iebildumi, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Tad man ir daži interesanti paziņojumi. Kā vienmēr šī sanāksme ir redzamā un dzirdamā tiešsaistē, tiešsaistē. Mūsu darba plānošanā interesanti ir tas, ka eh, komisārs, ko šaistās dalīkungu, ieradīsies pie mums 13. novembrī, eh, laikā no 15. līdz 18.30. Tiks uz, uh, organizēta uh, uzklausīšana Tonī Borga kungam. Viņš būs atbildīgs par dažādām kompetences sfērām, kas ir arī mūsu komitejas kompetencē, un līdz ar to mēs varēsim viņam uzdot uh, jautājumus. Šī sanāksme tiek organizēta kopā ar vides un lauksaimniecības komitejām. IMCO tiks atvēlēti apmēram 30% no sanāksmes laika jautājumu uzdošanai. Trešais paziņojums. IMCO sekretariātā mums ir jaunā darbiniece Birgite Harta, viņa ir no Vācijas. Sirsnīgi jūs sveicam pie mums! Šī komiteja patiešām ir ārkārtīgi interesanta. Nezinu, vai jums bija iespēja to iepazīties jau iepriekš, jebkurā gadījumā jums, jūs esat izdarījusi pareizo izvēli. Tad tagad pievērsīsimies eh, darba kārtības eh, punktam numur 4. Būzaikunga ziņojums. Eh, no ēnu referentiem ir klāt Rūlas kundze un Pitikainens kundze. Vispirms došu vārdu Būzaikungam. kungam. Thank you very much, madam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus, vēlētos pateikties par to, ka viņi ir mēģinājuši uzlabot šo tekstu. Zaļajā nedēļā nebija iespējas organizēt ēnu referentu tikšanos par šo svarīgo dokumentu, taču kopā ar mūsu darbiniekiem esam nodrošinājuši uh, um, vajadzīgos kontaktus, un galu galā es uzskatu, ka šis teksts ir ļoti labs. Es vēlētos mazliet uh, komentēt uh, grozījumus, kas ir iesniegti, un pēc tam es uzklausīšu ēnu referentus. Daži grozījumi mēģina paskaidrot direktīvas aptvērumi, tīpaši ir runa par uh, uh, līgumiem. Ja šie līgumi tiks iekļauti direktīvā, uh, kāds ir paredzēts veselības aizsardzības sistēmā, uh, tad, eh, manuprāt, tā būtu prātīga ideja. Es arī varu atbalstīt Verņokundzes eh, grozījumu, kur ir runa par līdzīgu produktu definīcijas iekļaušanu tekstā. Daži grozījumi grib pagarināt eh, termiņu ģenēriskiem medikamentiem līdz 30 dienām. Šķiet, ka dažas dalībvalstis uzskata, ka 15 dienas ir pārāk īsts termiņš. Kā jau es iepriekš minēju, mūsu mērķim ir uh, jābūt uh, reālo termiņu noteikšanai, ko varbūt vēlāk varētu arī pārskatīt. Es tāpat arī uzskatu, ka mums vajadzētu nošķirt uh, medikamentus, kuriem ir vajadzīgs tehnisks izvērtējums, no tiem, uh, kuriem šāds izvērtējums nav nepieciešams, līdz ar to viss process var būt īsāks. Tas pats attiecas arī uz septīto pāntu, kur ir runa par iekļaušanu veselības aizsardzības apdrošināšanas sistēmā. Tāpat arī daži grozījumi runā pretī šīs direktīvas mērķim, proti nodrošināt saurdzamību un uh, laicīgu piekļuvi medikamentiem Eiropas uh, Savienības pacientiem. Es nedomāju, ka mēs varēsim atzīt uh, trešajā pāntā iekļauto principu. Uh, Tas pats attiecas arī uz mēķiem motivēt lēmumus vai arī strādāt pēc objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem. Tas noteikti m, liktu mums uh, pieņemt uh, neobjektīvus lēmumus un līdz ar to tiktu nodots nepareizs signāls. Kā jau es minēju, galvenais mērķis ir nodrošināt lielāku caurredzamību, un mēs vēlamies, lai dalībvalstis ievērotu direktīvas noteikumus. Sestajā grozījumā šķiet neesmu sapratis redakciju. Tur ir pie, ielikts vārds eh, īslaicīgi temporarī. Tad te ir jautājums, vai eh, šiem, šai cenu iesaldēšanai vienmēr ir jābūt eh, pagaidu iesaldēšanai. Ja ideja ir pateikt, ka cenas ir jāiesaldē tikai īslaicīgi, tad es varu to atbalstīt. Varbūt eh, Pītikānins kundze vai arī Vērs kundze varētu paskaidrot, eh, ko viņas bija ar to domājušas. 75. grozījums, eh, to ir iesniegusi par Endergastas kundze. Tas pārsniedz komisijas redakciju attiecībās sārzīmes noteikumiem, aicinot publiskot lēmumus par cenu noteikšanu. Tā kā šie lēmumi ir ļoti svarīgi un šeit var parādīties interešu konflikts, es domāju, ka tā ir laba ideja. Ja runa par astoto pantu, tad es domāju, ka pašlaik mēs vēl nevaram svītrot visu pantu. Pat tiešām komisijas priekšlikums iet mazliet par tālu. Tieši tāpēc esmu ieteicis svītrot finanšu sankcijas. Kompromisa dēļ es varētu uh, svītrot arī uh, zaudējumu atmaksu, kā ir minējusi Prendergastas kundze. Tāpat arī vajadzētu domāt par to, kas būs kompetentā iestāde, ja laika grafiks netiek ievērots. Tāpat arī mums ir jādomā par tiem elementiem, kas jau ir izvērtēti mārketinga uh, autorizācijas posmā. To es varētu atbalstīt, esmu to iekļāvis savā 99. grozījumā. Vienīgais, ko šeit papildinu, ir uh, zāļu apzīmējumi. Arī Foksakungs to ir iekļāvis savā 14. grozījumā. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, vairākām citām idejām, kas ir iekļautas šajos grozījumos. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu atbalstīt šos grozījumus. Mēs nedrīkstētu šeit uh, iekļaut pārāk daudz prasību, lai ne, neveidojas tāds kā iepirkums saraksts. Tāpat arī es gribētu runāt par 16. pāntu, kur ir runa par uh, uh, iesākto pasākumu par paziņošanu par pasākumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai komisija uzsāk pārkāpuma procedūras, tad, kad tas ir nepieciešams. Es saprotu, ka daži kolēģi ir nobežījušies, ka mēs uzliekam dalībvalstīm pārāk lielu slogu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums šis pāns ir jāpadara maigāks tā redakcijā. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, atzinuma projektu, kur ir runāts par to, ka dalībvalstīm. valstīm vajadzētu vērsties pie komisijas pirms šādu pasākumu pieņemšanas. Tāpat arī mums ir jādomā par pasākumiem cenu caurredzamības noteikšanā. Pirmkārtām šī direktīva runā par caurredzamību lēmumos, nevis cenās. Cenu noteikšana ir dalībvalstu ziņā. Tāpat arī cenu caurdzamība, kaut gan um, tā varētu šķist kā laba ideja, bieži vien tā var sagraut uh, veselības aizsardzības ilgspējīgumu. Cenu caurzmība iespējams likt nodrošināt cenu konverģenci Eiropas Savienībā, un, protams, tas ir galvenais, par kur nav vienotais tirgus. Taču, diemžēl, mums uh, vēl nav nodrošināts vienotais tirgus uh, medikamentiem, tāpēc, ka veselības aprūpas sistēmas ir atšķirīgas. Arī ienākuma līmenis dalībvalstīs ir atšķirīgs, un tieši tāpēc cena, ko pacienti maksā par medikamentiem, atšķiras dalībvalstīs. Tāpēc eh, četras dalībvalstis Eiropas Savienībā var, vairākas dalībvalstis Eiropas Savienībā var noteikt zemākas cenas. Tajās valstīs, kur labklājība ir augstāka, cenas ir augstākas. Ja cenas būtu vienādas visās dalībvalstīs, tad piekļuva medikamentiem nabadzīgās dalībvalstīs noteikti būtu sarežģītāka. Cēnu caurdzamība radītu arī uh, lejupēju spiedienu. Mums ir jādomā par to, lai medikamenti nonāktu Eiropas Savienības tirgū, lai būtu izdevīgi medikamentus tirgot Eiropas Savienībā. Ja tā nebūs, tad mēs neviens eh, nevarēsim iegūt medikamentus. Mums jādomā arī par pieredzi, kāda jau ir parādījusies vairākās dalībvalstīs. valstīs Mēs redzam, kas notiek tur, kur šīs cenas ir zemas. Tieši tāpēc es negribētu uh, atbalstīt grozījumus, kas aicina nodrošināt cenu caurzemību. Šo pašu iemeslu dēļ esmu iesniedzis savu grozījumu, kur es aicinu dalību valstis saprātīgāk izmantot uh, references cenas. Proti, vajadzētu uh, domāt par tām dalību valstīm, kur ienākumi ir salīdzināmi. Uh, Es vēlētos pateikties kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus, un cerams, ka rīt būs uh, veiksmīgs balsojums. Oh, sorry. Vielen Dank, Herr Buzo. Lielas paldies, Buzoja kungs, uh, par uh, jūsu teikto. Divas referentes ir klāt pašlaik. Vispirms došu vārdu Bītikainas kundzei, pēc tam Rūlas kundze. Paldies! Vispirms vēlējos pateikties referentām pusdojām par ļoti labu sadarbību, lai gan uh, pat bija um, smaragda nedēļa pa vidu, sadarbība tomēr bija laba un konstruktīva, un jāpateic arī mūsu asistentiem. Manuprāt, šeit nav nekādu īpaši strīdīgu jautājumu Eiropas parlamentā starp dažādām dalību valstīm vai politiskām partijām. Manuprāt, mēs uh, cenšamies uh, būvēt tiltu starp padomi, kuras attieksme par šo iniciatīvu ir bijusi visnotaļ negatīva Uh, un mēs uh, zinām, ka padomes nostāja ir iesaldēt pat pārskatīšanas procesu kā tādu. Un uh, es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu un jāstrādā pacientu interesēs un jāsaīsina garās procedūras. Par stingrākiem laika ierobežojumiem attiec attiecībā uz jauniem medicīnas produktiem šeit būtu jānosaka 60 līdz 120 dienas. Un uh, veselības tehnoloģiju uh, un uh, modernāko medicīnas produktu izvērtēšanai tad būtu 90, 180 dienas jāparedz un par ģeneriskiem preparātiem mums ir uh, zināma iebilduma no dalību valstīm, un šeit es domāju, ka būtu jāatbalsta 30 dienu termiņš. Es arī uh, piekrītu jūsu analīzēju par 16. pantu, kurš rāda pārāk uh, lielus birokrātiskos šķēršļus dalību valstīm un uh, mēs uh, tādi, tādējādi varētu pa, palielināt birokrātisko slogu dalību valstīm uh, attiecībā uz paziņošanu. Un es domāju, ka mēs varētu šo procedūru pārskatīt un mums būtu jācenšas rast kompromiss ar dalību valstīm padomas sēdē. Pār neiejaukšanos pacientu drošības jautājumos. Šeit ir arī iebildumi pret komisijas formulējumiem. Es domāju, ka būtu labāk jālieto vārds kritērija, nevis elementi, un es domāju, ka mums rad, izdosies rast jaunu formulējumu, lai garantētu dalību valstīm piekļuvi pētniecības materiāliem eh, pārdošanas atļauju gadījumā. Divi citi jautājumi, kur mums ir atšķirīgi viedokļi, ir piektais uh, pāns par pagaidu cenu iesaldēšanu. Manuprāt, vajadzētu mazināt birokrātiskās prasības dalību valstīm un attiecībā uz dažādiem paziņojumiem un ar tiem saistītajām procedūrām. Es uzskatu, ka varbūt tikai pagaidu salas e, cenas ierobežojumi un par, par e, cenu jautājumu kopumā, tā kā mums nav šeit harmonizācijas attiecībā uz cenu iesaldēšanu, tad būtu jānodrošina uh, pilnīga caurskatāmība un atklātība attiecībā uz medikamentu cenu noteikšanu dažādās dalību valstīs. Un es domāju, ka pacientu interesēs būtu šāds risinājums un vajadzētu izveidot Eiropas eh, medikamentu datu bāzi. Paldies! Rūskundze, es īstenībā varu izteikties pavisam īsi. Es eh, atbalstu uh, referenta teiktu, atbalstu arī to, ko viņš tikko skaidroja. Man būtu tikai viens jautājums. Uh, bet varbūt mēs pat varētu to apspriest divpusēji. Uh, gribētu zināt, ko viņš domā par 74. verņokundzes grozījumu. Atklāti sakot, es uzskatu, ka tas ir visnotaļ problemātiski, ka dalība valstīm būs jāpublicē attiecīgas publikācijas Un tāpat arī jādomā par zāļu iekļaušanu publiskās veselības apdrošināšanas sistēmas tvērumā. Īsti nezinu, vai tā ir Eiropas Savienības kompetence, tieši tāpēc es gribētu zināt, ko viņš domā par 74. grozījumu. Visu pārējo es varu atbalstīt, es arī saprotu, ko viņš teica. Pret svītrošanu. Jā, tādā gadījumā es jūs atbalstu, un tas arī būtu viss. Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Jā, godāmie kolēģi. Un pašlaik mums ir uh, tāda, radusies tāda neliela dilema. Būzoikungs, uh, vai jūs vēlaties izteikties? Varbūt mēs varētu dot vārdu komisijai. Dzirdēju, ka tika uzdoti divi jautājumi. Ja komisija vēlās izteikties, tad, uh, nu, mēs nu, varētu arī dot vārdu komisijai. Šāba kungs vēl nav ieradies. Filips arī nav klāt. Vai jūs vēlaties tagad izteikties vai mazliet vēlāk? Also nein. Nē. Buzoja kungs. Ja jūs vēlaties uh, mazliet uh, atbildēt uz šiem diviem jautājumiem, tad dod jums tēt vārdu. Liels paldies! Eh, es eh, nerunāšu ilgi, esmu pārliecināts, ka Švāba kungs, kurš ir vācietis, ieradīsies precīzi 15.30. Es vispirms vēlējos pateikties ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju un izpratni par ģeneriskajiem medikamentiem. Arī dalību valsts padomē diskutēja par šo jautājumu. 30 dienas nav ļoti garš uh, periods, bet ir nepieciešami skaidri un reāli īstenojami termiņi, lai varētu noteikums ieviest dzīvē. Es arī saprotu argumentus par pilnīgu cenu caurskatāmību un atklātību. Es pārstāvu jaunu dalību valsti, kur cenas ir varbūt zemākas nekā citās valstīs. Un es uh, saprotu to, ka centieni iet šai virzienā varētu radīt uh, neparedzamas, uh, nevēlamas sekas. Rūles kundzei atbildot gribu teikt, ka nevisai atbalstu Verņo kundzes grozījumu, bet es centīšos vēl diskutēt un noskaidrot, kādi bija iemesli tā iesniegšanai Diemžēl vakar mums um, neizdevās panākt īpaši daudz kompromisu. Es kā referents vienmēr cenšos uh, rast pēc iespējas vairāk kompromisu risinājumu. Šis jautājums ir delikāts. Mēs, protams, tikai sagatavojam atzinumu Envi komitejai. tomēr ir saņēmis ļoti liels skaits grozījumu un būs grūti izpatikt visiem. Vissvarīgākais ir uh, virzīties uz priekšu, pieņemt šo direktīvu un uh, tad nebūs tādas situācijas, kā mēs piedzīvojam šobrīd, ka ir uh, kompensējamo medikamentu saraksti, kuri netiek aktualizēti uh, vairāk nekā četrus gadus, kā šāda situācija ir atsevišķās dalībvalstīs. Paldies! Uh, paldies, Pusaikungs! Rīta pulkstens desmitos ir paredzēts balsojums. Švāba kungs! Jūs noteikti jau dzirdējāt, ka atkal esat izglābis eh, Vācijas slavu. Tad, kad es teicu, ka mums vajadzēs mazliet attikt jūsu teikto, jūsu punktu, Buzveikungs teica, ka jūs noteikti ieradīsieties precīzi 15.30, un tā arī bija. Tāpēc dodu jums uzreiz vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Eh, Būzoja kunga uzticēšanās mani patiešām uh, priecē, bet mm, gribētu teikt, ka šodien neierados ar Vācijas aviolīnijām uz Briseli. Jebkurā gadījumā, dārgie kolēģi, es vēlētos jūs īsi iepazīstināt ar savu atzinumu par konkur gadskārtējo konkurences, politikas, eh, kon konkurences politiku. Šo ziņojumu gatavo ekonomikas un monetārā komiteja un ir izveidojusies eh, tradīcija uh, ka šajos atzinumos mēs vienmēr pieturamies pie galvenajām mūsu komitejas kompetences sfērām. Šogad neesmu izvēlējies tās pašas tēmas, ko pagājuši gad. Esmu pievērsies šeit četriem citiem uh, svarīgiem punktiem. Jūs noteikti jau zināsiet, ka pagājuši gada es arī biju reference par šo ziņojumu ekonomikas un monetāro lietu komitejai. Mm, radās ļoti daudz grozījumu. Uh, jo īpaši tika runāts par uh, šī ziņojuma garumu un precizitāti. Tieši tāpēc šogad šis ziņājums būs īsāks. Šādi ziņojumi tiek gatavoti jau daudzus gadus. Te ir runa par iekšējo tirgu, kas noteikti ir ārkārtīgi būtisks. Es uh, vēlētos kolēģus aicināt uh, koncentrēties tieši uz šiem četriem svarīgajiem punktiem kas e, no patērētāju puses būtu noteikti jāiekļauj šajā ziņojumā. Ir jānodrošina, lai konkurences politikā tiktu veicināta e, patērētāju vieta, lai tiktu domāts par patērētājiem. Pirmām kārtām vēlētos runāt par mobīlajām maksājuma sistēmām, tā saucamiem e-maksājumiem vai elektroniskajiem maksājumiem. Uh, Šis tirgus vēl ar vien uh, ir ļoti fragmentārs dēļ, daža, dēļ dažādām maksājuma iestādēm, kas uh, dominē šajā tirgu. Atcerēsimies, kas mums izdevās attiecībā uz Arijas kungas ziņojumu. No mūsu puses mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai uh, šis eh, elektronisko maksājumu tirgus kļūtu atklātāks, eh, caurdzamāks un novatoriskāks, tā lai patērētājiem būtu eh, reālas un arī vienkāršas iespējas izmantot šo tirgu. Kolēģi, priekšādētājs kundzē, nākamais, ko es gribēju minēt, ir tas, ka mums vajadzētu pieprasīt arī uh, kurjera pakāpojumu tirgus uzlabošanu. Uh, vajadzētu aicināt komisiju pārbaudīt, kāda varētu būt ietekme e, dažādu uzņēmumu apvienošanai šajā jomā. Presē jūs noteikti būsiet e, lasījuši, ka pašlaik e, tiek izdarīti mēģinājumi uh, UPS uzņēmumam pārņemt TNT uzņēmumu, tas ir Nī Nīderlandes uzņēmums. Es īstenībā neesmu pret lielu uzņēmumu apvienošanu transporta jomā vai kurjeru pārvadājumu jomā. Taču uh, paskatīsimies, ka pastāv ļoti daudz tirgi, kur īstenībā darbojas tikai viens eh, uzņēmums, un tas nozīmē, ka tas ir tāds kā monopols stāvoklis eh, dalību valstī. Tieši tāpēc arī komisijai vajadzētu pārbaudīt, kāda būs ietekme šādu uzņēmumu apvienošanai, vajadzētu padziļināti papētīt uh, E, šādu uzņēmumu apvienošanas un apvienošanu un vajadzētu arī izanalizēt e, šādus pasākumus. Ir jāatcerās, ka ar ASV ir tāda problēma, ka nav nodrošināta piekļuve e, šiem tirgiem, balstoties uz vienādiem noteikumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai šie noteikumi tiek vienkāršot un lai tie ir arī vienādi. Ir jāatcerās, ka pastāv tādas kā blokādas šajās valstīs, un to īstenībā nemaz nedrīkst akceptēt. Jāatcerās, ka Vācijas pastam ASV radās ļoti daudz problēmu tieši gaisa pārvadām jomā, un tāpēc Vācijas pastam vajadzēja vienkārši iziet no šī tirgus. Trešais punkts runā par enerģētiku, par iekšējo enerģētikas tirgu. Uh, Otingir kungs eh, pirms sešiem mēnešiem nāca klajā ar jauno enerģētikas tirgus politiku, ko mūsu komiteja arī atbalstīja. Ja šī eh, trešā pakete tiks beidzot īstenota, tad enerģētikas sektorā tiks nodrošināts eh, atklāts iekšējais tirgus. To mēs vienmēr esam atbalstījuši, bet mums, protams, būtu jādomā arī par patērētājiem, par iespējām, kas tiem pavērsies. Uh, Cerams, ka pēc tirgus atvēršanas eh, noteikumi būs godīgi. Tas ir trešais punkts, ko esmu iekļāvis savā atzinumā. Pēdējais punkts attiecas uz eh, transporta līdzekļu tirgu un proti uz jaunu transporta līdzekļu pārdošanu. Te ir runa gan par ražotājiem, gan arī par izplatītājiem. Te ir runa par tādiem kā selektīvās dis distribūcijas līkumiem par īpašu transporta līdzekļu mārketingu. Tas īstenībā ir diezgan dārgi, un uh, mums vajadzētu nodrošināt, lai jaunu transporta līdzekļu tirgu vairs nebūtu recesijas. Mums vajadzētu domāt par to, kādām izmaksām saskaras šajā nozarē nodarbinātie. Tāpat arī ir jādomā par mm, dažādiem principiem, kas īstenībā neko nedod vajadzētu nodrošināt uh, labas uzvedības principus ražotāju un izplatītāju attiecībā saistībā ar vertikāliem līgumiem transporta līdzekļu nozarē. Tāpat arī ir jānodrošina pāredzamība līgumattiecībās starp ražotājiem un izplatītājiem. Priekšēdētājs kundze, šie bija mani četri punkti. Ekonomisko lietu komiteja virzās uz priekšu ļoti ātri. Tas nozīmē, ka arī mūsu termiņš nav bezgalīgs, un es eh, ceru, ka mums izdosies ātri pieņemt šo atzinumu. Es eh, ļoti priecāšos uzklausīt kolēģus. Lielas paldies, Švāba kungs. Oficiālēna referenti nav ieradušies. Tagad jautāšu pārējiem politisko grupu pārstāvjiem, kas ir klāt, eh, vai viņiem ir kas sakāms. Vispirms došu vārdu liberāļiem, Buzoikungs. Šķiet, ka Kacim ar Kakis kungs eh, nav klāt. Ā, jūs arī ko nevēlaties teikt. Zaļie nav nevienu nozīmējuši. ECR eh, e arī nav klāt. Goja e nav klāt, EFD nav klāt. Sociāldemokrātu partijas vārdā Esmu saņēmusi e, Koferātī kunga um, atzinumu šajā sakarā. Es noteikti nevēlētos to šeit tagad lasīt, bet es to nosūtīšu pārējiem ēnu referentiem. Tad arī jūs zināsiet, ko sociāldemokrātu uh, frakcija domā par jūsu atzinumu. Es personīgi attiecībā uz pirmo jūsu punktu uh, vēlētos teikt, ka attiecībā uz elektroniskiem uh, maksājumiem. Man ir radies iespējas, ka šie elektroniskie maksājumi virzās uz priekšu tik lēnu, tāpēc, ka tirgotāji īstenībā uzliek ļoti lielas eh, cenas šo uh, ierīču ierīkošanai. Un līdz ar to arī patērētājiem rodas eh, problēmas. Viņi neuzskata, ka šāda maksāšana ir droša. Ja mēs lasām presi, tad mēs redzam, ka itin vienkārši var nolasīt kartes datus. Tieši tāpēc arī patērētāji nevēlas šādā veidā maksāt. Es domāju, ka nākotnē vajadzētu nodrošināt to, lai maksāt ir vienkāršāk, lai to var izdarīt pat ar uh, mobilo telefonu. Taču pirmām kārtām ir jānodrošina drošība šīm elektroniskajām kārtēm, pretējā gadījumā patērētāji noteikti to neatbalstīs. Rūlis kundze vēlējās izteikties. Jā, liels paldies! Es eh, varu tikai vienīgi apsveikt to, ka Švāba kungs ir iekļāvis e, transporta līdzekļu eh, pārdošanas jautājumus un ka viņš ir runājis par līdzsvaru starp ražotājiem un izplatītājiem. Šo tematu esam bieži apsprieduši. Ekon komitejā tas bieži vien uh, tiek piemirsts, bet tas var radīt ļoti daudz konkurences pārkāpumus, un tas rada arī problēmas daudziem uh, vidējiem uzņēmumiem, it īpaši, ja runa par remontu darbiem automašīnām. Jā, pavisam īsts papildinājums. Jūs noteikti nākat no pilnīgi skaidri izteiktas uh, trans auto zemes. Es vēlētos teikt, ka Autoremonta darbnīcas īstenībā vēl nemaz nezina par to, ka Eiropas Savienībā tiek pieņemti šādi noteikumi. Īsnībā, ja tas tieks darīts, tad vairs nebūs nekāda iespēja pretendēt uz garantiju. Bieži vien uh, garantijas tiesības tiek vienkārši ignorētas. Ļoti labi, ka jūs to esat iekļāvuši, parlaments noteikti atbalsta. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nešķiet, ka nē redzu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. novembris 2012. Tos. Jā, tas noteikti ir saskaņots ar jums. 17. decembris ir paredzēts kā apspriešanās par grozījumiem un balsošana jau 18. decembrī. Ak vai! Es saku ak vai, tāpēc, ka neesmu īsti eh, pārliecināta, ka šajās divās dienās pirms Ziemassvētkiem uh, Uh, mūsu komiteja būs uh, plaši apmeklēta, diez vai mēs panāksim pat uh, šādu kvorumu kā šodien. Bet noteikti, ka šī direktīva ir jāpieņem. Varbūt koordinatori varētu pārdomāt šo jautājumu. Ir skaidrs, ka bez vajadzīgā vairākumā mēs nevarēsim pieņemt tiesību aktus, kas ir paredzēti šajā balsošanā. Uh, Bet jebkurā gadījumā šķiet, ka mums tagad viss ir skaidrs. Jā, Švāba kungs vēl vēlējās izteikties. Paldies, priekšādātāji! Jūsu iebilda attiecībā uz elektroniskajām maksājuma sistēmām, proti, ka patērētāji galvenu uzmanību pievērš drošībai, un tāpēc arī tie nevēlas izmantot šādas sistēmas. Atcerēsimies, ka neliela patērētāja daļa izmaksā, izmanto šādas maksājumu sistēmas. Un eh, tieši šie patērētāji arī ir atkarīgi no uh, monopoliem elektronisko maksājumu tirgū. Šķiet, ka šeit no vienas puses tiek piedāvāti tādi kā klasi bankas pakalpojumi, un otras puses ir uh, jāizmanto arī telekomunikāciju uzņēmumu pakāpojumi. Ir jāatcerās, ka izmaksas ir relatīvi augstas un tiek izmantotas arī nacionālās norēķinu sistēmas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu, protams, domāt arī par drošību, bet mums vajadzētu arī domāt par tirgus veidošanu tādā veidā, lai uh, jauniem tirgus dalībniekiem šajā jomā būtu reāls iespējas. Protams, patērētāji varbūt vēl vilcināsies un gribēs lielāku drošību, bet es domāju, ka galu galā viņus tomēr varēs pārliecināt, izmantot šīs sistēmas. Nākamais, ko pieminēja Rūlas kundze par uh, transporta līdzekļu uh, tirgu un tir, transporta līdzekļu izplatīšanu, uzskatu, ka mūsu viedokļi ir visnotaļ līdzīgi. Uh, Es uzskatu, ka komisijai ir jāpieļauj brīvprātīgi līgumi starp izplatītājiem un ražotājiem, bet, protams, ka auto izplatīšanas tirgus ir visnotaļ sarežģīts. Jūs minējāt arī remontdarbus un remontdarbu tirgu. Komisija šeit saskata Uh, sarežģījumus, un tieši tāpēc arī tiks uh, paredzēta šeit attiecīga direktīva. Noteikti, ka tiks domāts par remontdarbiem un garantijām. Paldies! Gut, danke. Labi, liels paldies, Švāba kungs. Šķiet, ka administrācija veidojot šo darba kārtību, domāju, ka šis punkts būs sarežģītāks, bija ieplānota pusstunda tā izskatīšanai. Nākamā darba kārtības punkta ziņotājs referents vēl nav ieradies, tāpēc mēs arī nevaram sākt uh, strādāt tagad. Nu, šķiet, ka mums vajadzēs tagad norganizēt nelielu kafijas pauzi - desmit minūtes. Thank you.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

referents un arī lielākā daļa no ēnu referentiem ir klāt, tāpēc varam pievērsties sestajam darba kārtības punktam, tas ir ziņojums par koncesiju līgumiem. Tas ir viens no lielākajiem mūsu komitejas darbiem. Žuvāni kungs, lūdzu jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tas gods uh, ievadīt diskusiju par grozījumiem, par IMCO ziņojumu projektu par koncesijām. Ir iesniegts vairāk nekā 700 grozījumiem mūsu komisijā un 236 ir groz, uh, ziņojumu projektam. Un uh, Es īsumā komentēšu ziņojumus un pēc tam ar interesi uzklausīšu kolēģu teikto. Vispirms vēlējos norādīt, ka šis darbs ir vairāk mēnešu kolektīvā darba auglis, jo mēs sadarbojamies gan ar ēnu referentiem, gan ar citiem kolēģiem, un mēs virzījāmies kopīgi uz priekšu. Šai darbā mūsu nostājas arī uh, attīstījās un tuvinājās, bet, protams, mēs neesam spējuši vēl pagaidām vienoties par visiem jautājumiem. Es atceros, kāds bija šīs dokuments pirms gada, kad mums bija ļoti attālināts nostājs, līdz ar to mēs esam daudz paveikuši. Daudzi grozījumi jau pārņem ziņojumu projektam iesniegtos grozījumus vai arī uh, tālāk attīsta jau iesniegtos priekšlikumus. Manuprāt, tas apliecina zināmu atbalstu mūsu kopīgi izraudzītajai pieejai. Proti, eh, pēc būtības pārstrādāt komisijas sākotnējo dokumentu. Nākošais elements ir iesniegti četri grozījumi par direktīvas projekta noraidīšanu un šos uh, grozījumus ir parakstījuši dažādu politisko grupu kolēģi, kuri bieži vien uzskata, ka likumdošanas iniciatīva par koncesijām nav nepieciešama, vai arī, ka tā nevajadzīgi sarežģīja, vismaz tādi šie argumenti bieži vien ir, tātad sarežģīja juridisko struktūru, kas pastāv dažādās dalību valstīs, Un, protams, es neatbalstīšu šos grozījumus, kuri uh, ierosina noraidīt direktīvas projektu. Es gribu teikt, ka mans ziņojuma projekts radikāli groza Eiropas komisijas sākotnējo priekšlikumu. Un šis priekšlikums ir vienkāršots mūsu versijā un ir daudz tuvāks sākotnējam tekstam par publisko iepirkumu un ir jāizvērtē jaunais darba pamats ar interesi uzklausīšu diskusijas IMCO komitejā un citur. Uh, un uh, ir jāraugās, lai kompromiss, kurš tiks izveidots, būtu pieejams, pieņemams lielākai daļai kolēģu. Es domāju, ka mums būtu jāpanāk saprātīga vienošanās starp dažādiem viedokļiem. Nākošais punkts par grozījumiem, ko vēlos norādīt, ir tāds, ka uh, daudzos jautājumos. Dažu kolēģu nostāja ir ļoti atšķirīga. Daži vēlas uh, stingrākas normas nekā dokumentā, citi savukārt vēlas elastīgāku pieeju nekā šajā priekšlikumā, līdz ar to iznāk diametrāli pretējas pieejas. Un es domāju, ka tieši šādos gadījumos mums būtu jāmeklē kompromisa grozījumi, ka šādos gadījumos būtu visnotaļ attaisnojami. Tālāk ziņojuma projekta pamatnostādnes gūst atbalstu. Pirmais no šiem pamatelementiem ir publisko iestāžu brīva izvēle attiecībā uz pārvaldības formu. Jūs zināt, par šo jautājumu mēs uh, aktīvi diskusē, diskutējām, un es vēlos, lai tas ir skaidri ierakstīts šajā ziņojuma projektā, un uh, kolēģi arī šo mm, nostāju atbalsta ar saviem grozījumiem. Otrs svarīgākais punkts ir tas, ka mēs vēlamies, lai publiskās iestādes varētu pašas izlemt par to, kādus noteikumus e, īstenot at, šādos gadījumos. Protams, ir jābalstās uz uh, tādiem principiem kā caurskatāmība, vienlīdzīga attieksme pret kandidātiem, bet uh, šīs iestādes pašas nolēma, kādus uh, noteikumus īstenot, kādus noteikumus piemērot, un par to ir runa arī daudzos grozījumos. Es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos par to. Nākošais ir dokumenta. Uh, vienkāršošana, elastības ieviešana, par to arī runa daudzos um, grozījumos. Un arī runājot par koncesijas definīciju, šeit ir iesniegt arī daudzi grozījumi un domāju, ka mums arī izdosies panākt saprātīgu kompromisu. Un diskusijai vajadzētu koncentrēties uz diviem pamatjautājumiem. Tā tad. Uh, sadarbība starp publisko un privāto sfēru un izņēmumiem un eh, attiecībā uz sociāliem un vides um, nosacījumiem. Un vēl pēdējais punkts. Priekšstādātājs kundze ir divi tehniski jautājumi saistīti ar grozījumiem 240 gro, grozījums ir iesniegts it kā tautas partijas grupas vārdā, bet tas nav gluži pamatoti. Uh, to ir iesnieguši goja un zaļie un daži tautas partijas grupas deputāti, bet nevar teikt, ka viņi pārstāv šo grupu kopumā. Un uh, ar attiecīgas korekcijas tiks arī izdalī, izdarītas un vēl viena kļūda. Uh, ir angļu versijā par koncesijas vērtības aprēķināšanu. Orģinālā franču versija ir pareiza. Uh, šeit ir atsaucos 106. sākotnējo grozījumu un uh, i, izslēgt daļu izmaksas, un es kolēģu uzmanību vēršu uz to, ka franču sākotnējā versija ir pareiza. Līdz ar to pateicos par uzmanību. Lielas paldies par jūsu paskaidrojumu, lielas paldies arī par jūsu teikto. Sociāldemokrāta grupas Eh, vārdā eh, N referents. Vorrei ringraziare il relatore, l'onorevole. Paldies! Vispirms vēlējos pateikties Živānu kungam, mūsu referentam. Paldies par viņa ievadu vārdiem. Paldies! pateicos par to, ka ir sagatavots jauns darba dokuments. Manuprāt, tas ir izcils pamats turpmākam darbam, ņemot vērā jau iesniegtos daudzos grozījumus. Un es vēlētos arī jums apliecināt, ka mūsu mērķis ir uh, panākt tādu direktīvu, kas spētu nodrošināt Eiropas tirgus harmonizāciju, lai šī direktīva būtu laba un uh, lai tiktu iekļauti dažādi kriteriji. Un es uh, īsumā vēlētos pastāstīt par mūsu grozījumiem. Galvenais mērķis bija vienkāršot komisijas priekšlikumu jaunā uh, koncesijas definīcija ir jāpadara skaidrāka un ir jāno, tāpat ir jārunā par lieliem ekonomikas riskiem. Un tāpat mēs ap atkārtoti pasvītrojam uh, publisko iestāžu administratīvo autonomiju un tiesības pieņemt lēmumus par uh, darbu veikšanas pakāp pakalpojumu sniegšanas uh, pārvaldību, bet ir jāprecizē gala mērķis nodrošināt augstu kvalitātes līmeni, drošību un ilgtspējību līdz vienlīdzīgu attieksmi, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu un arī atklātību un caurskatāmību publisko iestāžu darbā. Šis jautājums par caurskatāmību ir iekļauts, tas ir ļoti svarīgi, lai koncesijas īstenošana tiktu periodiski izvērtēta un informācija tiktu publiskota Tāpat ir runa par vispārreiz nozīmes pakalpojumiem un ir jānorāda, ka direktīva neierobežo iestāžu tiesības izlēmt par aptvērumu un izmaksām, tālāk par sociāliem un vidējas kriterijiem, man, mūsuprāt, tie ir absolūti nepieciešami Direktīva nekādā gadījumā nedrīkstētu ietekmēt vadlīnijas, ko Eiropas Savienība ir apstiprinājusi vides un sociālajos jautājumos attiecībā uz koncesijas īstenošanu. Ja mēs runājam par tehniskiem un uh, citiem kritērijiem attiecībā uz kandidātu izvērtēšanu uh, koncesijas uh, tiesību piešķiršanai. Tāpat ir jāparādz normas uh, konkursu izsludināšanai un sociālās atbildības kritērija ir jāņem vērā. Mēs uh, priecājamies par konstruktīvo sadarbību ar Živānu kungu un esam pārliecināti, ka mums izdosies panākt kompromisus un vēlamo rezultātu. Paldies! Dank, Lās paldies, Pansēri kungs! Būzoja kungs! Thank you very much. Yeah. Paldies, priekšētājs kundze. Vēlos izmantot šo iespēju un vēlreiz teikt paldies Žuvānu kungam par to, cik smagi viņš ir strādājis pie šie priekšlikuma. Manuprāt, eh, ziņotāja priekšlikums pienākums nav viegls, ņemot vērā to, cik daudz grozījumu būs jāskat nākamo nedēļu laikā. Nu, šodien mums noteikti neizdosies skatīt visus grozījumus, tādēļ es īsumā aprakstīšu tās galvenos komentārus, ko vēlētos redzēt arī turpmākajās diskusijās. Izņēmumi ir būtiski tādēļ šajā direktīvā un vairāki grozījumi mēģina tos vaināt, uzskatu, ka tas nav laba doma. Jāsaprot, ka dažās dalībvalstīs pakalpojums sniegšana ir raksturīga konkrētai organizācijai un nedrīkst aizmirst, ka šī likuma akta mērķis ir nodrošināt lielāku konkurenci, labākus pakalpojumus nodokļu maksātājiem par to, ka tiktu izslēgti konkrēti konseju līgumi, nu, es domāju, 11. panta trešais punkts būtu jāpaskaidro šajā ziņā, lai nošķirtu šo nošķīrumu, un, manuprāt, to varētu piemērot tikai līgumam, kas ir piešķirts saistītai, saistītam apakšu uzņēmumam, kas nav dāja līgumslēdzēja puse. Es arī atbalstu 15. pāntā piedāvāto izņēmumu, lai nodrošinātu konkurenci. Manuprāt, šis izņēmums jāpiemēro tur, kur līgums tiek piešķirts juridiskai personai, un tikai tad, ja šī juridiskā persona nedarbojas brīvajā tirgu, nozīmē, ka visas viņa darbības ir veiktas šai līgumslēdzēju pusē. Citādi mēs rādām konkurences kropļojums, ja šīs, šī juridiskā persona darbojas eh, atvērtajā tirgu un konkurē ar personām, kurām nav šāda līguma priekšrocības. Vēl viens aspekts, kas ir ļoti būtisks, ir reversais in-house izņēmums. Arī šeit ir 15. pants, manuprāt, ka tas nepamatot paplašina un, uh, ierobežo konkurenci. Tas pats attiecās uz līgumiem uzņēmumiem, kurus kopā pārvalda viens vai vairākas līgumslēdzēju puses. Tā nav tā puse, kad tiek uzņēmums vadīts no vienas puses, jo tad nevar vilkt paralēlās ar iepriekšējo situāciju. Ja tas ir kopīgs, tad, tad tur ir vairākas puses, un līdz ar to ir nepieciešams arī precizējums attiecībā uz horizontālo sadarbību. Mums jāpārliecinās, ka e, sadarbība ir ar mēķi nodrošināt vienu un to pašu publisko misiju, un ka šīs, e, šie uzņēmumi nedarbojas atvērtā tirgu. Un par koncesiju termiņu es uzskatu, ka koncesiju līguma termiņš ir ļoti būtisks direktīvas aspekts un ir jāprecizē, cik kāds būtu šis termiņš un vajadzētu norādīt, ka šim termiņam jābūt tik lielam, lai operators varētu atgūt ieguldītās, ieguldītos līdzekļus un arī sasniegtu līgumā nospraustos mērķus, īpaši domājot par uh, veikspējas mērķiem un vēl par piedāvājumu iesniegšanu par laika termiņu, lai pieteiktos konkursā, es varu piekrist, kā tas ir aprakstīts 37. un 38. pantā, kā teica arī Žumenkungs. Es tomēr domāju, ka 30 dienu termiņu nospraušana, nu tas būtu pārāk īsts termiņš, ir risks, ka uh, jauniem uzņēmumiem tā Eh, radīs grūtības un līdz ar to tie, kas ir darbojušies šādā sistēmā, eh, būs privileģēti, kas nav atbilstīgi šī tiesību aktu mērķiem. Un noslēgumā pāris eh, komentāru par koncīs līgumu grozījumiem darbības laikā. Kā jau tika norādīts vairākās reizēs, koncesijas ir ļoti sarežģīti un nepabeigt līgumu un pat ilgtermiņa līgumi, tādēļ ir nepieciešama elastība, lai varētu šos līgumus grozīt darbības laikā. Tomēr uzskatu, ka šie grozījumi ir jāierobežo, lai tie netiktu ļaunprātīgi izmantoti. Un jābūt iespējai grozīt šos uh, līgumus, bet ne būtiski. Un es uzskatu, ka grozījums nav jāskata par būtisku, ja šis grozījums ir paredzams līgumā un grozījuma vērtība ir zem 50% no koncesijas vērtības. 5%, ko piedāvā referents, manuprāt, ir pārāk maz koncesijas līgumam, un es sagaidu, ka kolēģiem būs grozījumi arī par šo jautājumu, un diskusiju gaitā mēs varētu rast labu kompromisu. Paldies par uh, smago darbu, un es uh, ceru, ka nākotnē mēs varēsim labi sadarboties pie šī ļoti sarežģītā un smagā jautājuma kopā ar Žvēnu kungu un pārējiem kolēģiem. Paldies! Dankeschön, Heidi Rūle. Paldies, Heidi Rūle. Lielas paldies! Es vēlētos uh, skaidri norādīt, ka es uh, neesmu izlasījusi pilnīgi visus grozījumus, neesmu tajos iedzinājusies detalizēti, taču šķiet, ka uh, visas politiskās grupas ir iesniegušas savus grozījumus, un tām ir sava nostāja. Manuprāt, trūks skaidrības par šīs direktīvas noteiktajiem mērķiem. Uh, Arī komisija nav bijusi pietiekami skaidra, vai mēs vēlamies šeit stiprināt juridisko noteiktību, vai arī vēlamies panākt, lai tiktu atvērti tirgi. Manuprāt, šeit eh, dažādos eh, politisko grupu dokumentos arī ir, ir, ir ieviesies sajukums. Šķiet, ka pirmām kārtām komisija vēlas stiprināt juridisko noteiktību, taču tad, kad mēs paskatāmies uz pēdējās padomas sanāksmes protokoliem, tad eh, komisijas izteikumos ir minēts, ka pirmām kārtām ir runa par tirgu atvēršanu. Līdz ar to eh, šie eh, noteikumi kļūst vēl striktāki, un diez vai ar to varēs panākt tirgus atvēršanu. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, kādi tad ir šie direktīvas mērķi. Es eh, neuzskatu, ka ir pareizi iet uz priekšu, nezinot, par ko šeit mēs īsti runājam. Es domāju, ka mums vajadzētu ļaut eh, dalību valstīm uh, spriest par to, kādā formātā pakāpojumi tiek piešķirti. Es sapratu, ka Eh, Buzaikungs atbalsta tirgus atvēršanu. Tas nozīmē, ka mums vēl būs daudz diskusiju par to, ko mēs vēlamies eh, no šīs direktīvas. Otrais sarežģītais punkts, kas man arī šķiet ļoti svarīgs. Jūs pieminējāt brīvību. Tas ir ļoti labi. Bet es arī dzirdu no otras puses, ka Šķiet, ka sociāldemokrāta grupa ir iesniegusi daudz grozījumus, kur īstenībā netiek domāts par brīvību, ka īstenībā šeit ir iekļauti tādi paši strikti ierobežojoši noteikumi, kā attiecībā uz valsts iepirkumu. Es domāju, ka tas ir problemātiski, jo, ja runa par to, ka tirgu nav šādas brīvības, tad uh, Īstenībā mēs šeit ierobežojam spēles laukumu, un līdz ar to nodokļu maksātājiem tas izmaksās daudz dārgāk, un viss arī būs sarešķītāk. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs vairāk telpas. Šajā direktīvā vajadzētu nodrošināt eh, to, ko eh, komisija sākotnēji jau ieteica, proti ir vajadzīgs tāds eh, viegls režīms, viegla direktīva, kas darītu vienīgi to, ka tā nodrošinātu juridisku noteiktību. Uh, Esmu dzirdējusi šeit pretrunas gan politiskajās grupās, gan arī komisijā. Tieši tāpēc es vēl ar vienu uzskatu, ka parlamentam vislabāk būtu šo priekšlikumu noraidīt. Tas mums nedos juridisko noteiktību. Drīzāk šī noteiktība kļūs uh, vēl neskaidrāka. Vai tad mēs uh, vispār zinām, ko mēs vēlamies panākt, vai mēs vēlamies atvērt tirgu, vai arī mēs vēlamies uh, Mm, samazināt tiesas procesu skaitu. Manuprāt, mēs ar šādu priekšlikumu vienkārši atvērsim Pandoras lādi. Un īstenībā e, mēs nevarēsim atrisināt e, tiesisko situāciju un būs vēl vairāk tiesu procesu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu noraidīt šo priekšlikumu. Tā ir slikti pamat, tas ir slikti pamatots un nedod arī nekādu pievienoto vērtību. Vai ir kāds no ECR e grupas zālē? No goja arī neviena nav, arī EFD nav klāt. Ir pieteikušies trīs runātāji - Vailere, Švāps un Vaisgerbere. Man uh, būtu jautājums referentam, Žvāna kungam, vai varbūt arī komisijas pārstāvjiem mani nedaudz eh, sakaitināja tas, eh, ka Buzoikungs runāja par to, ka līguma piešķiršana notiek eh, ļoti strikti un arī ļoti uh, sarešķīti. Mums mājās arī Vācijā ir ļoti daudz dažādu izteikumu. Žvankungs pārstāvi sociāldemokrātus, un arī citi ir minējuši, ka mēs vēlamies par šādiem jautājumiem spriest uh, dalību valstīs. Tāpat arī ir jāņem vērā Eiropas uh, kopienu tiesas spriedumi. Līdz ar to līgumu, līgumi uh, tiek piešķirt arī tādās jomās, kur pirms četriem pieciem gadiem to vēl nevarēja darīt. Līdz ar to šī līguma piešķiršana ir elastīgāka. Buzai kungs teica, ka šie noteikumi tagad ir striktāki. Živāna kungs, varbūt jūs varētu kā referents eh, paskaidrot savu viedokli. Mums ir jāsaprot, vai šeit eh, tiek nodrošināta paplašināšana un elastīgums, vai īsnībā šeit ir striktāki noteikumi. Švāba kungs un pēc tam Vaisgerbers kundze. Paldies priekšsēdētāji! Mēs jau esam vairāk kā runājuši par šo jautājumu. Protams, eh, neviens nav izlasījis visus grozījumus, eh, arī es neesmu izlasījis visus grozījumus. Manuprāt, eh, līguma piešķiršana kļūst vienkāršāka, taču es vēlētos teikt Žuvānam, ka uh, viņš ir paveicis tiešām labu darbu un arī sadarbība ir bijusi ļoti konstruktīva. Savā ziņojuma projektā viņš ir iekļāvis vairākus svarīgus punktus, kas tiek papildināti arī ar grozījumiem. Protams, viss netiek atrasināts, bet es uzskatu, ka mēs nodrošinam šeit vienkāršošanu. 11. pāns te ir runa par to, ka iespējas pašvaldībām organizēt um, pakalpojumus uh, tiek vienkāršotas. Protams, Nezinu, vai viss tiek atrisināts, vai visas problēmas šeit pazūd. Es vēlētos eh, teikt arī, ka mēs kā komiteja esam sagatavojuši, esam pasūtījuši trīs eh, pētījumus, kur būs runāts par šīs direktīvas pamatošanu. Ir eh, jāsaprot, kāda ir šie argumenti aiz direktīvas. Esmu um, izlasījušos pētījumus, taču gudrāks nesmu kļuvis. Uh, Esmu nodevis šo ziņu arī politikas departamentam. Viņi arī akceptēja to, ko es teicu. Ir ārkārtīgi sarežģīti deputātiem šādos komplicētos jautājumos, kur dalību valstīs ir atšķirīgi noteikumi gan juridiskā, gan politiskā, gan administratīvā ziņā. Ir grūti deputātiem atrast īsto zelta vidusceļu. ceļu īsnībā šis priekšlikums arī mums nav devis lielu skaidrību, arī komisija nav uh, devusi nekādu argumentāciju, Rūlas kundze uz to norādīja. Uzskatu, ka šeit nav nodrošināta skaidrība, tieši tāpēc man īsti nav padomu, kā rīkoties. Attiecībā uz 11. pāntu es vēlētos teikt, ka šajā direktīvā mēs nedrīkstētu aizmirst, ka uh, pastāv tāda tiesiska neskaidrība. Komisija uz to jau ir vairāk kārt norādījusi. Referents jau arī par to ir runājis pagājušajā nedēļā, mēs ilgi par to apspriedāmies. Viņa pašvaldībā tiek piešķirt koncesiju līgumi, un tie tiek laboti no Eiropas puses. Arī Vācijā ir vairākas procedūras, kas tiek mm, veiktas šādā veidā. Es uzskatu, ka ir vajadzīga tāda tiesiska noteiktība. Tas mums noteikti interesē. Tieši tāpēc es uzskatu, ka referenta iesāktais ceļš mēģināt atrast zelta vidusceļu ir pareizs. Bet mums vajadzētu arī nodrošināt lielāku elastīgumu pašā procedūrā. Šī elastība, es domāju, diez vai nodrošinās uh, tirgum visu vajadzīgo. Priekšsēdētāji, tur, kur ir runa par politisku lēmumu pieņemšanu par šādiem, līgu, par šādiem līgumiem un par to piešķiršanu, tad īsnībā arī paši patērētāji īsti nezina, kādi principi ir piemēroti līguma piešķiršanā. Tieši tāpēc arī uzskatu, ka iekšējais tirgus šeit būtu svarīgs, pat ja tie netiek domāts par konkurences noteikumiem. Uh, Nu jā, protams, mums vēl vajadzēs strādāt, bet eh, domāju, ka ziņojuma projekts iet pareizajā virzienā. Vaisgerberas kundze. Paldies! Paldies referentām par labo darbu. Žavāņkungs. Neskatoties uz to, man ir vairāki punkti, par ko es vēlētos parunāt. Es ļoti priecājos par eh, mūsu konstruktīvo sadarbību. Uh, bet īsti neesmu pārliecināta par paveikto. Vispirms es gribētu teikt, ka piekrītu Rūlas kundzei. Tas nav tikai mans viedoklis, daudz mani kolēģi arī mani atbalsta. Uzskatu, ka šīs direktīvas pievienotā vērtība vēl ar vienu nav īsti skaidra. Es vēl ar vienu uzdodu sev jautājumu, kāpēc ir vajadzīga šī direktīva koncesija līgumi ir jāpiešķir pārobežu, eh, pār robežām, ir jānosaka Eiropas noteikumi šajā jomā, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka mums šāda direktīva īstenībā nav vajadzīga. Ja šīs parlaments tomēr domā, ka direktīva ir vajadzīga, tad vairākos punktos to vajadzētu mainīt. Mums vajadzētu izvairīties no pārmērīgas birokrātijas, ir jānodrošina elastīgums pašvaldībām. Bieži vien tiek runāts, ka mēs vēlamies attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus, un tad es sev jautāju, vai mums ar šo priekšlikumu izdosies šo mērķi sasniegt. Es vēlētos arī atbalstīt Vailers kundzi, viņa minēja par starp kopienu sadarbību un par līgumu piešķiršanu. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai vajadzētu iesaistīties, ja runa par publisko iepirkumu. Tādā gadījumā šie līgumi noteikti ir jāņem ārā no šīs direktīvas aptvēruma, taču formulējums direktīvā tomēr neierobežo šo aptvērumu. Tas nozīmē, ka daudzas pašvaldības vēlas veikt šos konkursus ar saviem līdzekļiem. Tas īpaši attiecās arī uz Berlīnas eh, komunālajiem pakalpojumiem. Viņi vēlas eh, piešķirt līgumus dažādiem uzņēmumiem, un šis eh, modelis īstenībā darbojas jau ilgu laiku, tas ir labi iedibināts. Vairāki punkti, kas attiecas gan uz līguma piešķiršanu, gan arī uz pakalpojumu koncesiju direktīvu, ir būtu jāsaskaņo. Šeit ir vajadzīga uh, saskaņa starp uh, abiem šiem tiesību aktiem. Es domāju, ka mums vajadz, vajadzētu balsot uh, līdzīgi šajos gadījumos. Un, ja ir runa par pasīvo dalību privātajā kapitālā, tad es uzskatu, ka arī nākotnē vajadzētu nodrošināt šīs iespējas. Īstenībā tas uh, atbilst arī ko Eiropas kopējiem tiesas judikatūrai Te ir runa par attiecībām starp uzņēmumiem, un te ir runa arī par privāto dalību, kur īsnībā netiek izdarīt nekāda ietekme nedz uz uzņēmumiem, nedz arī uz lēmumiem. Tieši tāpēc diez vai ir vajadzīgs konkurss. Ja ir runa par kritērijiem, tad eh, šos 90% noteikti vajadzētu pārdomāt, varbūt tos varētu pazemināt līdz 80%. Un mums vajadzētu vēlreiz eh, pārdomāt, uh, kas tad attiecas uz šiem procentiem. Te ir runa tikai par eh, tādām darbībām, kas ir konkrētā līguma priekšmets. Tieši tāpēc vairāk no mums ir iesnieguši grozījumu, un es būtu ļoti priecīgi, ja mēs šeit varētu rast konstruktīvu risinājumu. Pavisam īsi par eh, griestiem pie koncesijām. Manuprāt, tie ir pārāk zemi, tos vajadzētu paaugstināt arī šeit ir iesniegts grozījums. Šeit īstenībā nav runa par uh, nekādām saistībām starptautiskā līmenī. Es domāju, ka šeit varētu panākt kompromisu. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par izņēmumiem. Uh, Žvāna kungs ir izņēmis šeit vairākas jomas. Es domāju, ka mums vajadzētu būt konsekventiem un teikt, ja jau mēs šeit ņemam ārā dažas jomas, tad vajadzētu pārdomāt arī citu, jo, citas jomas, iespējams, ūdens, elektrība vai glābšanas dienesti. Ūdens nozarē galu galā ir jāņem vērā dažādi vides faktori, tie ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi. Ja runa par ūdens tirgus liberalizāciju, tad tas ir ārkārtīgi bīstami. Es eh, vēlētos, lai šeit tiktu pieņemts izņēmums tieši tāpat kā attiecībā uz glābšanas dienestu. Es esmu no tādas zemes, kur nav kalnu, un es domāju, ka ir jāpalīdz visiem cilvēkiem, nedrīkst šeit būt nekādi izņēmumi. Uzskatu, ka varētu paredzēt arī brīvprātīgo organizāciju līdzdalību, ja šis tirgus tiek pakļauts dažādiem izņēmumiem, tad īstenībā tādas peļņu nenesošas darbības beigās varētu tikt eh, pat nenodrošinātas. Uh, Tieši tāpēc es uzskatu, ka glābšanas dienests tomēr būtu jāapsver, cik tālu es zinu, nekādi kompromisi padomē vēl nav pieņemti. Es domāju, ka mums vajadzētu nonākt pie konstruktīva risinājuma, kaut gan beigās tomēr vēlētos teikt, ka, manuprāt, šāda direktīva nav vajadzīga. Pirms došu vārdu komisijas pārstāvjiem, es vēlētos Vaisgarbers kundzei teikt, ka Jūs mani pareizi citējāt, taču principā es iestājos par direktīvu juridiskās noteiktības labad, bet eh, pieturos viedoklim, ka eh, vairāki pakalpojumi, piemēram, glābšanas dienesti, ir jāorganizē vietējā līmenī. Tieši tāpēc es eh, uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja komisija varētu vēlreiz paskaidrot, kas tad ir īsti notiek attiecībā uz griestiem, kāpēc šī direktīva atšķiras no Tarabēlas direktīvas. Tāpat arī par izņēmumiem varbūt jūs varētu parunāt. Un tad man vēl būtu lūgums Žvāna kungam. Varbūt jūs varētu vēlreiz noslēgumā pavisam īsti, īsi pastāstīt par jūsu viedokli attiecībā uz procentiem, ko pieminēja uh, eh, Vaisgerbers kundze. Jūs šeit runājat par 90, 80, 85 procentiem. Priekšlikumi ir ļoti daudz. Kāds ir jūsējais? Maiera kungs vēl pieteicās. Komisijas pārstāvis tagad lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pirms eh, komisijas eh, teiktā pavisam īsi teikt, ka mēs nevaram eh, tiesību aktus radīt no zila gaisa. Mums tiesību akti ir jārada tad, kad tie ir saprātīgi. Mums vajadzētu tos radīt tikai tad, kad tie ir vajadzīgi. Un īsnībā šeit pastāv ļoti lielas atšķirības. Un tad, kad es lasu avīzes, tad pagājušajā nedēļā Vācijā, bet arī daudzās citās zemēs, nu, citu zemju laikrakstus eh, nelas tik bieži, bet es redzu, ka pieaug skepse pret eh, Eiropas Savienības eh, likumdošanu. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar uh, glābšanu krīzes situācijās, ar banku glābšanu, ar dažādām krīzēm valstīs un tā tālāk. Taču cilvēki jau vairs īsti nevar atšķirt, kas ir dalība valsts tiesības, kas ir tādas nacionālās tiesības un kas ir Eiropas tiesības, ko dara Eiropieši. Un tad, kad eh, pavisam drīz pēc tam nāk eh, tādas lietas, kas tieši attiecas uz cilvēkiem, Es pats mēģināju, piemēram, nopirkt 100 vatu spuldzīti. Tas vairs nav iespējams. Var nopirkt tikai taupības spuldzītes, kas maksā nescik eiro. Manuprāt, tas ir nevajadzīgi, tas nav saprātīgi. Pat ja tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mēs esam par to atbildīgi. Un tieši tāpēc es vēlētos arī um, šo priekšlikumu iekļaut tādā pašā kategorijā. Manuprāt, šīs tiesība akts nav vajadzīgs. Daļēji tas varbūt ir saprātīgs, bet šī daļaņa ir patiešām ļoti, ļoti neliela. Tad saprāta daļa tie ir ļoti maza. Uzskatu, ka šī direktīva vispār nav vajadzīga. Mums vajadzētu klausīt saprātā. Mēs nevaram uh, strādā tikai un vienīgi tāpēc, ka komisija ir iesniegusi priekšlikumu. Kolēģi, mums vajadzētu balsot par to, eh, tad mums šeit ir priekšlikums, mums ir referents, Es zinu, ka referentam par to mm, nav nekāda sakara, bet es domāju, ka mums vajadzētu domāt par to, vai tiešām eh, šādi tiesību akti ir vajadzīgi. Mums vajadzētu strādāt tikai tad, kad uh, tas ir saprātīgi un kad tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka mums vajadzētu pateikt to tādā enerģiskā balsī. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atsaukt šo tiesību aktu, un tas būtu tikai un vienīgi prātīgi. Die Kommission. Komisijai vārds. Thank you very much, Madam Chairman. Uh, Paldies, priekšētājs kundze, un vispirmām kārtām vēlos teikt paldies par visiem grozījumiem, ko esam saņēmuši, un par lielo darbu, ko padarīja šī komiteja, strādājot ar koncesiju direktīvu. Par spīti visām grūtībām komisija ļoti augstu vērtē jūsu ieguldījumu. Kā jau tika teikts uh, iepriekš, mēs esam ļoti apmierināti ar uh, referenta ziņojumu projektu un viņa uh, paustajiem viedokļiem šī dokumentā. Mēs uzskatām, ka tas ir solis īstā risinājuma atrašanā, risinot šo ļoti sarežģīto jautājumu. Protams, teksts ir jāprecizē, un tad tas būs labs pamats turpmākajam darbam, un tad komisija uh, var atbalstīt uh, referentu piedāvāto ziņojumu projektu. Iesniegtie grozījumi ir lielā skaitā, un uh, par ļoti dažādām tēmām, tādēļ es nerunāšu par katru atsevišķi, tikai da, vispārīgi komentāri par uh, tiem, kas šai direktīvai ir paši svarīgākie. Tāpat vēlos runāt par to uh, neizpratni attiecībā uz direktīvas mērķiem. Manuprāt, pie, pilnīgi skaidri norādīts, ka visu pirmām kārtām šī direktīva ir kā instruments valsts iepirkumiem. Uh, tātad iepirkumiem, kuru veids valsts iestādes, izmantojot valsts naudu. Un līdz šim šāda instrumenta nav bijis. Ja padomājam drusku citādākā kontekstā, mums ir bijuši noteikumi jau 40 gadus valsts iepirkumiem ar izņēmumiem pakalpojumu sniegšanai. Un, protams, jāņem vērā arī šo specifisko situāciju šī direktīva piedāvā pielāgotas risinājumus. Mēs runājam par instrumentu, kas ļauj veikt valsts iepirkums, un šajā ziņā direktīva pieļauj visiem operatoriem piekļūt šādai ekonomiskai darbībai, jo mēs runājam par iekšējo tirgu, mēs runājam par iekšējo tirgu publiskajiem pirkumiem, un tādēļ visiem ekonomiskajiem operatoriem, neatkarīgi no to nacionalitātes, ir uh, tiesības eh, izmantot šādas iespējas, kas ir piedāvāts citur, to starp iekļaujot arī liels un maz uzņēmumus, un tāds saistīts ar jautājumu, kā mēs palīdzam maziem uzņēmumiem, nu mēs palīdzam ļaujot viņiem piekļūt šādam tirgumam. Un mūsu galvenais mērķis ir noteikums padalīt pēc iespējas vienkāršākus. Tātad šis instruments ir, ar, eh, kas ļauj veikt valsts iepirkumus ļauj tirgu piedalīties visiem un darīt to vienkāršā ceļā. Un tad par kādu konkrētāku grozījumu bloku. Pirmais no tiem ir par direktīvas noraidīšanu. Protams, komisija nav apmierināta ar šādu grozījumu piedāvāšanu, bet mēs apzināmies, ka tādi ir iesniegti. Vienlaikus mēs eh, priecājamies, ka ir gatavība strādāt pie konkrētiem direktīvas aspektiem par precizējumu un vēlreiz par mērķi. Ar vairākos grozījumos tiek piedāvāts ļoti labs precizējums, proti, ka šī direktīva necenš privatizēt pakalpojumus un atstāja valsts iestāžu rokās brīvību par to, kā un kad viņš šos pakalpojumus vēlas uh, nodot uzņēmumiem. Un šis grozījums ir ļoti liederīgs, tāpat kā grozījums par vispārēju ekonomisko interesi, kas ļauj valsts iestādēm organizēt šādu pakalpojumu sadala pēc saviem uzskatiem. Šie divi grozījumi ir ļoti labi. Runājot par izņēmumiem, ja šajai direktīvai būtu kāda uh, jēga, tai ir jābūt ar savu tematiku. Un, ja mēs runājam par šo vispārējais ekonomiskas intereses izslēgšanu, nu, tad es teiktu, šie grozījumi ir pretrunā ar Eiropas kopienties judikatūru, un tiesa ir ļoti skaidri lēmusi, ka šādi pakalpojumi iekļaujas eh, valsts iepirkumu noteikumu regulējumā. Runājot par neekonomiskas intereses pakalpojumiem ļoti skaidri norādīts, ka arī, ja konkurences noteikumi neatiecas uz šiem pakalpojumiem, tad valsts iepirkuma noteikumi uz tiem attiecas. Tas, lai būtu pilnīgi skaidrība, par kādiem pakalpojumiem mēs runājam. Runājot par definīciju, visi grozījumi, kas cenšas definēt, kas ir koncesija un kas nav, tas tie ir ļoti labi, un mums ir prieks, ka ir mēģinājumi precizēt, kas īsti, kāda ir šī uh, definīcija un tie tā ziņā palīdzēs mūsu darbā. Un vēl par eh, privātu publisko sadarbību, ko arī minēja vairāki runātāji. Patiešām komisijas priekšlikums sekoja judikatūrai un dažos aspektos iet vēl tālāk, piedāvājot eh, lielāku sadarbību valsts iestāžu starpā tiesas lēmumā tas nebija tik skaidri definēts, bet mēs uzskatījām komisijā, ka ir nepieciešams nodrošināt šādu brīvību valsts iestādēm, un tādēļ mēs esam to uh, sagatavojuši tā, kā tas ir 15. pantā, un tiesa norādīja uz faktu, ka tā ir sadarbība starp valsts iestādēm, un līdz ar to jebkāda privāta kapitāla līdzdalība būtu jāizslēdz, kas, protams, ir tikai loģiski domājot, ka netiek piemēroti iepirkuma noteikumi, ja tas tiek veikts tikai starp valsts iestādēm. Vēl par pāris grozījumiem, kurus komisija ir piedāvājusi, lai veicinātu līguma evolūciju un atbilstīgi judikatūrai. Un tādēļ ja mēs uzskatām, ka tas ir Uh, labs risinājums uh, līguma darbības termiņam. Un noslēgumā par grozījumiem, kas ir saistīti ar dalību valstu izteiktajiem viedokļiem padomē, un mēs redzam, ka ir jau novērojama konverģents šī ziņā. Šie grozījumi ir ar vienādu virzību, un tas nozīmē, ka arī nākotnē mums būs iespējas noturēt konstruktīvu dialogu un diskusiju. Paldies! Hat, jā, es habe Frau Rühle gesehen, aber ich habe noch. Äh, jā, Rūlas kundze es jau redzēju, bet man būtu jautājums komisijai. Es īsti nezinu, vai jūs uh, atbildējāt uz manu jautājumu par griestiem. Jā, labi. Rūlas kundze, pavisam īsts jautājums. Vai jūs, jūs pareizi sapratu, ka jūs teicāt, ka pakāpojumi vispārējās intereses labā pēc uh, tiesas interpretācijas uh, iekristu, piekristu šim tiesību aktām? Uh, Manuprāt, šī interpretācija ir ļoti plaša, un tieši tāpēc es vēlreiz jums uzdošu jautājumu, vai izlasot Lisabonas līgumu, kur skaidri noteikts, ka uh, dalībvalstis ir atbildīgas par vispārējais intereses pakāpojumiem. Un, uh, ja runa par ekonomiskiem pakāpojumiem, tad uh, šeit parādās uh, jaukta atbildība. Komisijai vārds. Jā, runājot par vispārējais ekonomiskas intereses pakalpojumiem, komisija skatījās uz grozījumiem, kurās tika skaidrots, ka šādi pakalpojumi ir dalībvalstu kompetencē, tas ir saskaņā ar, ar patreizē spēkā esošiem tiesību aktiem, un šādu pakalpojumu izslēgšanu no direktīvas aptvērumu patiesībā uh, tiesa uzskata, ka tas nav iespējams, jo vairākās lietās, kurās ir lēmusi tiesa, viens no būtiskākajiem piemēram, Eirovasar gadījums, un par ierobežojumiem. Jā, situācija ir nedaudz atšķirīga salīdzinām ar valsts iepirkumiem, jo nav pilnīgas brīvības nosakot ierobežojumu līmeņus, jo ir divas uh, līgumi, ko parakstīs Eiropas Savienība ar trešajām valstīm, kur tiek nosprausti šie sliekšņi. Uh, Un tādēļ, ja mēs runātu par šiem sliekšņiem citādāk, tad būtu ļoti konkrētas sekas starptautiskajā līmenī. Tātad ir divi šādi divpusēji līgumi, kuros šādi sliekšņi ir nosprausti. Paldies! Ähm, Jā, mums ir vēl mazliet laika. Rūlis kundze. diese bilateralen Verträge auch mal bekommen. Tātad šeit ir jautājums par šiem divpusējiem līgumiem, eh, kad tos īsti varēs saņemt. Jā, es arī vēlējos eh, lūgt, lai jūs eh, mums rakstveidā atbildētu, par kādiem līgumiem šeit ir runa. Bieži vien komitejā rodas tāda tendence pacelt šos griestus, bet īstenībā mēs nevēlētos šeit vēl iejaukt trešās valstis. Tieši tāpēc būtu ļoti noderīgi, ja mēs šo informāciju saņemtu rakstveidā. Jā, ich überlege, ich sehe gerade, gibt's noch Wortmeldungen? Jā, tagad es eh, skatos, ka šķiet neviens vairs eh, nevēlas izteikties. Šķiet, ka diskusijas ir noslēgušās un došu vārdu tagad eh, noslēguma vārdiem Žvāna kungam. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es īsumā atzīmēju kolēģu teikto un ceru, ka visu esmu labi pierakstījis. Tātad pirmais punkts Hans Pēter, protams, vienmēr ir lieli panākumi tiem, kuri uzstājas un saka, ka Eiropa dara pārāk daudz lietas, tā jau tas ir, bet es domāju, ka mums gan vajadzētu atturēties no šāda veida runām protams, uh, var gūt liels panākumus, uzstājoties uh, publikas priekšā, bet tas ir tā pārāk vienkāršoti rīkoties. Mums ir jājūtas kā Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri veido, veido jaunu nāciju, kurā pakāpeniski pieņem kopīgus noteikumus Un tas ir mūsu darbs, mūsu uzdevums veidot šo tiesisko pamatu. Šeit nerunāju tikai par koncesijām, es runāju daudz plašāk, un mums kopīgi ir jāvirzās uz priekšu, uz šo pārvaldību. Un mans ideāls ir Eiropa, kur rīt, bet varbūt parīt būs vienot citi tiesību akti no ziemeļiem uz dienvidiem. Protams, es vēlētos, lai Eiropa būtu homogēnāka un uh, efektīvāk darbotos. Tagad atbildēšu kolēģiem Vailērs kundzei. Jūs jautājat, kāda man ir filozofiskā pieeja dis, vēl papildus šiem tehniskiem grozījumiem. Es uzskatu, ka koncesija ir tikai viens papildu instruments, kas ir valsts iestāžu rīcībā, un mums arī pret to jāizturas kā pret instrumentu. Mums ir jāraugās uz to, lai koncesijas nekļūtu par privatizācijas uh, veidu pasētas durvīm. Tātad uh, tas ir uh, valsts iestāžu ziņā, vai to izmantot vai nē. Un viss. Šeit nav runa par debatēm, uh, lai noskaidrot, ir, kas ir labāk, privatizēt ūdens apgādes uzņēmums vai ne. Es nezinu atbildi. Es vienkārši vēlos, lai būtu tāda situācija, ka pilsētas mērs, reģiona vadītājs kopā ar deputātiem varētu izvēlēties, kādā veidā šo pakalpojumu pārvaldīt. Vai nu pašiem to darīt un uh, izslēgt uh, šo pakalpojumu no direktīvas uh, darbības jomas, vai arī izvēlēties tādu pagaidu pārvaldības veidu. Dieškārt tiek pārmests un teiks, ka, tā ir privatiz, ka tas ir privatizācijas veids, bet es uzskatu, ka tas ir vienkārši veids, kā izvēlēties pārvaldības formu uz noteiktu laiku ir uh, kolēģi, kur uzskata, ka šis dokuments nav atbalstāms, jo tas paver durvis uz privatizāciju. Bet patiesībā šie cilvēki aizstāv tādu sistēmu, kurā jau virkne sabiedrisko pakalpojumu ir piešķirti privātiem uzņēmējiem, un šiem līgumiem pat nav darbības ierobežojuma termiņa. Manuprāt, tā ir īstā privatizācija. Es tikai vēlos panākt tādu situāciju, ka, ja kaut kas līdzīgs tiek darīts, tad eh, tas tiek darīts atklāti un kandidātiem ir vienādas iespējas, un ka netiek šie līgumi piešķirt vienkārši draugiem. Un tagad es gribu teikt, ka ir nepieciešama juridiskā noteiktība, to var atkārtot. Ja tīpaši, ja mēs paraugāmies, Eiropa, cik daudz Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi spriedumu par koncesijām pēdējo desmit gadu laikā. Protams, tas ir svarīgi arī veidojot, e, strādājot pie Eiropas integrācijas procesa un arī gluži objektīvi. Ir Eh, jāatzīst, ka koncesijas ir pārnacionāls fenomens. Minēšu tikai vienu piemēru. Kelsen Vasser eh, uzņēmumu, kas ir uh, uh, publisks uzņēmums. Šajā uzņēmumā tikai 1,3% ir privāti kapitāls, un šīs uzņēmums pārvalda ūdens apgādi Bordo reģionā. Un uh, tas uh, izklausās diezgan tā dīvaini, jo Bordo ir vairāk slavens ar saviem vīniem nekā ar ūdeni. Un šeit nevar noliegt uh, to, ka tas ir transnacionāls fenomens. Un ja valsts iestādes vēlas piesaistīt privāto kapitālu pakalpojumu pārvaldīšanai, tad to var darīt, bet uh, procesam ir jābūt atklātam un caurskatāmam, un ir jābūt reālai izvēlei šai procesā. Pat, jā, vēsturisko apsvērumu dēļ, un tas sakāms par visām valstīm, šī situācija nav tik vienkārša. Ir situā sistēmas, kas jau darbojas, ka, kuras nevajadzētu sagraut un ir jādod iespēja uh, paredzēt pietiekamu laiku šo sistēmu pielāgošanai jaunai situācijai. Es minēšu piemēru no savas pieredzes. Es esmu uh, Parīzes reģionā pašvaldības vadītājs, un mēs piešķīrām uh, manā komunā koncesiju uzņēmumam, kas uh, ir uh, 70% uh, privātā kapitāla daļu turētājs. Tas bija vēsturiskais operators un pagā, šī gada jūnijā šo koncesiju anulēja tiesa tādēļ, ka mm, mēs nees, nebijām izsludinājuši konkursu, ka nav bijis konkurences un tā vienas dienas laikā var at, Uh, anulēt līgumu, kura vērtība ir 200 miljoni eiro, un es atliek tikai lūgt Dievu, lai neviens cits to vairāk nepiedzīvo. Mans viedoklis ir tāds. Mēs uh, kolektīvi šeit pieļaujam kļūdu, domājot, ka uh, ja mēs tā esam darījuši vienmēr, tad tā arī varēsim darīt turpmāk. Var pienākt diena, kad kāds tiesnesis, kurš uh, pieņem lēmumu balstoties uz to, ka šeit ir privātais kapitāls iesaistīts, ka nav ievērot likuma, likuma normas un līdz ar to līgums tiek anulēts. Un mums ir jārod izēja no šīs trupceļa. Un Tādēļ ir skaidri jānosaka, kas ir iekļauts aptvērumā, kas ir izslēgts no aptvēruma. Ja ir privātais kapitāls, tad ir jāparāds ļoti vienkārša konkursu procedūra, un šī procedūra būtu tā, tādā veidā, ka ir jābūt diviem etapiem, diviem posmiem šajā procedūrā. Pirmais posms - valsts iestāde paziņo savu vēlmi uh, izvēle izsludināt konkursu, un otrais, otrais posms ir, iz, tiek izraudzīt, izraudzīts kandidāts. Var ļoti vienkārši rīkoties, pasludināt vēlmi, vienkārši izraudzīties starp konkurentiem, otrkārt izraudzīties šo konkurentu un uh, šo mm, uzņēmumu un visu, un tā būs garantija, ka mēs uh, īstenojām taisnīgu attieksmi pret uh, konkurentiem bet ja uh, valsts iestāde vēlas pati pārvaldīt pakalpojumu sniegšanu, piemēram, ūdens apgāde, apkā, atkrituma apsaimniekošanā, tad tas ir jāpieļauj, un tas ir skaidri jāpasaka, ka tas ir iespējams. Par šiem 10 vai 20 procentiem es nezinu, kāda ir šī filozofiskā pieeja, kāds ir pareizais skaitlis. Galvenais ir novērst tādu situāciju, ka kāda valsts uh, struktūra, piemēram, Parīzē, kas pārvalda atkritumu saimniecību Parīzē, 100% publiskais kapitāls, un tagad šis uzņēmums gribēs atkal uh, darboties, teiksim, Strasbūrā. Bet tas nav pieļaujams. Vienkārši uh, tas nozīmē, ka 90% uh, darbības ir jātiecas uz to publisko struktūru, kas ir veidojuši šo uzņēmumu, lai uh, neradītu konkurences skropļojumus. Un mums kolēģiem ir jāsaprot, ka tā nav privatizācija, tai nav jābūt privatizācija. Valsts iestādēm ir jāsaglabā kontrole, nos, izstrādājot noteikumus. Un, protams, tam, protams, ka šie noteikumi ir pieņemti arī valsts iestādēm, ir jāizteno noteikumi. Un, ja valsts iestāde vēlas saglabāt savā kontrolē šo pakalpojumu sniegšanu, tad tas ir jādara. Bet, ja uh, ir vēlme iz, iesaistīt privāto kapitālu, tad ir jānodrošina konkurence, lai izvairītos no tādiem uh, negatīviem piemēriem, kā es jau jums minēju no savas pieredzes. Un tāpat, ja tiek izvēlēts kāds privāts uzņēmums, tad tas tiek izraudzīts nevis tādēļ, ka tas ir draugs vai, vai paziņa, bet, uh, bet tādēļ, ka tas viss ir uh, pamatoti. Un es atzīstu arī no savas pieredzes, ja es būtu sešus mēnešus ilgāk šo procedūru organizējis, tad rezultāts varbūt būtu bijis tas pats, bet viss būtu bijis kārtībā. Uh, Es tikai vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka ir tādas situācijas, kurās privātais un publiskais kapitāls ir sajaukts un kur netiek nodrošināta pietiekama konkurence, tas mums nākotnē radīs sarežģījumus. Tas ir jāapzinās. Un Bernadeta un Mariela Eh, kas pārstāv arī Franciju, noteikti atcerās, ka pirms 25 gadiem, kad Francijā tika pieņemts līdzīgs likums, galvenais mērķis bija cīņa pret korupciju. Jo mēs visi zinām, ka noteikts skaits valsts iestāžu zināmu iemeslu dēļ, nu, lai, lai tas būtu tā vienkāršāk, šādi rīkojās. Un uh, Tāds bija mērķis toreiz. Es nezinu, vai šo, šodien arī tas ir tāds mērķis, bet, nu, varbūt tas mums visiem nāks par labu. Ceru priekšsēdētāji, kā atbildēju uz visiem kolēģi jautājumiem. Paldies! Nun gut, um, wir haben noch. Labi, mums vēl ir um, trīs minūtes laika. Bernadeta. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji vēlējos pateikties Filipam par viņu nu pateikto un gribēju nomierināt kolēģis, kuriem ir šaubas, nedrošība. Gribu jums apliecināt, ka tas ir ļoti svarīgi. Francijā tiešām tie bija kā džungļi, uh, Un tas ir e, viens no tiem nedaudziem likumiem, kas nekad netika apšaubīts, ko joprojām augstu vērtē gan pašval, vietējās reģionālās pašvaldības e, privātie uzņēmumi. Un e, tu man piekritīs, ka tas bija liels solis uz priekšu atklātības jomā, vienlīdzīgas attieksmes ziņā, un tas nodrošināja gan patērētāju aizsardzību, gan arī valsts administrācijas uh, un politisko iestāžu aizsardzību. Jā, es vēlējos teikt, ka nu, mums nav tādas korupcijas uh, Vācijā ūdens apgādē, bet nu, jums ir šī direktīva un korupcija joprojām, vai ne? Okay, Labi, noslēgumā es vēlētos pateikties Vāni kungam par teikto. Un tad vēl um, nelielas filozofiskas pārdomas. Es domāju, ka visi eiropieši noteikti nopriecājas tad, kad mēs mm, stājamies pretī um, anti-eiropieskai domāšanai. Ja runa par šo likumu, tad, manuprāt, bija ļoti interesanti jūs uzklausīt, ka francūži apsveic šo tiesību aktu pirms 25 gadiem, tāpēc, ka tas uh, Um, kalpoja konkure, uh, ko, korupcijas apkarošanai. Protams, uh, šāda veida korupcijas Vācijā nav, bet mēs nevaram teikt, ka korupcija vispār nepastāv publiskajā iepirkumā. Es uh, vēlētos padomāt par tādu situāciju, ka, piemēram, Kamerons var sēdēt izlaicīgā apcietinājumā. Tāpat arī mums ir noteikti jādomā par uh, īpašu komisiju, kas tika nosūtīta uz Itāliju, kur korupcija nu noteikti nav uh, blakus tēma. Ja ir runa par uh, publisko iepirkumu, par līgumu piešķiršanu, tad uh, daudzās valstīs, ne tikai dienvidu valstīs, noteikti varētu gūt labumu no šādiem instrumentiem. Šeit runā arī par Centrāla Eiropas valstīm. Jā. Komentāri no zāles. Jā, es zinu, ko jūs ar to domājat, bet eh, korupcija arī um, finanšu krīzes dēļ daudzās valstīs ir sāsinājusies. Ir ļoti daudz eh, radošu cilvēku, kas apies likumus un izmantos dotās iespējas. Mums vajadzētu vienkāršot struktūras Ja mums tas izdotos, tad um, Eiropas uzdevums būtu izpildīts ar galvenokārt vienkāršas struktūras. Par balsošanu savu vērē, vēlējos teikt, ka Žvankungs, ja es pareizi protu izlasīt, tad balsošana ir paredzēta 18. decembrī. Balsājums par šo ļoti svarīgo ziņojumu ar visiem jūsu kompromisiem, ar uh, daudzajiem grozījumiem. Vēlreiz uzsveru to tāpēc, ka šī ir pēdējā diena, kad deputāti būs Briselē. Es domāju, ka koordinatoriem vajadzētu saprast, ka nepietiks ar to, ka ja par šo svarīgo uh, jautājumu balsos 6-8 komitejas deputāti. Es Tāpēc mazliet šaubos, vai 18. decembris ir īstais datums, kad noteikti šādu balsojumu. Man tas nerada nekādas problēmas, bet ja nebūs pietiekami daudz deputātu, kas būs ieradušies balsot, tad šī situācija būs ļoti delikāta. Žvāni kungs, tagad eh, vēlētos eh, pieteikt pēdējo šīs dienas darba kārtības punktu. Šķiet, ka referents un ēnu referenti ir klāt. Nē, ēnu referenti nav klāt. Ah jā, Švāba kungs eh, uzņemsies ēnu uh, eh, eh, referenta pienākumus. Referente no sociāldemokrātiem šķiet ir ceļā. Jā. Danžena kungs ir klāt, Rūlas kundze ir klāt. Nu jā. Minūten maham. Īsa pauzīte, divas minūtes. Tarabēls kungs šķiet ir ceļā. Um. Liebe kolēģinu un kolēģi! Godāmie kolēģi, dārgie viesi, līdzstrādnieki! Un šis ir ļoti strīdīgs jautājums, ļoti interesants temats, un tas ir septītais un astotais darba kārtības punkts. Referents ir Marks Tarabella, sociāldemokrāts. Un te ir runa par publisko iepirkumu. Lūdzu, Tarabēls kungs. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Sarunas par publisko iepirkumu pēdējo nedēļu laikā ir pavirzījušās uz priekšu. Un uh, Eh, politiskās grupas apsprieda jautājumu grozījumu kopas. Un vēl nav pabeigts diskusijas par treš, eh, tres, trešo, septīto, astoto, otro. Nav uzsākts piektais, devītais un desmitais par um, pārvaldību, mazo vidējo uzņēmumu piekļuvi iepirkumiem um, ir ļoti svarīgi jautājumi. Protams, ir dažādi viedokļi par šiem jautājumiem, un tos mēs izdiskutēsim ceturtdien, kad notiks mūsu nākamā ēnu referentu tikšanās. Es vēlējos pievērsties septītajai jautājumu kopai par publiskā publikāciju un caurskatāmību. Mērķis ir padarīt uh, lielāku atklātību, lai novērstu dažādas uh, budžeta pārkāpumus. Uh, un tas ir uh, jau jānorāda konkursa paziņojumā, lai novērstu to, ka izdevumi iziet ārpus kontrolas. Astotā kopa, manuprāt, ir ļoti svarīgs uh, jautājums šajā uh, direktīvā attiecībā uz interešu konflikta definīciju. Un tādēļ es gribētu aprobežoties ar finansiāliem, ekonomiskiem un ģimenes saiknēm, nevis eh, vienkārši tādiem eh, vēl emocionālām saitēm, kas, manuprāt, ir pārāk neskaidri definētas. Eh, šīs direktīvas 18. pāntā ir runa par konfidencialitāti, un es šeit ierosinu ēnu grozījumu, kur ir paredzēts, ka nedrīkst izpaust valsts iestādes slepenu informāciju un uh, jānodrošina ir intelektuāla īpašuma aizsardzība, bet tai pašā laikā ir jābūt atklātai uh, konkursa, iepirkuma konkursa procedūrai. Protams, mēs sadarbojamies ar deputātiem, ar ēnu referentiem, arī sadarbojamies ar septiņu komiteju deputātiem. Šīs septiņas komitejas parlamentā gatavo atzinumus par uh, šo ziņojumu. Galvenais mērķis ir panākt kompromisu, līdzsvarotu ziņojumu. Tomēr dažkārt eh, rodas tomēr tāda situācija, ka ir um, neizpratne par atsevišķiem jautājumiem un neiz piedzīvojam vilšanos, kad netiek panākti kompromisi. Un šeit ir gadījums par 69. pāntu un Uh, nenormāli ne, zemiem um, pieteikumiem, jo bieži vien tiek šis šādā veidā šādi pieteikumi pēc tam rada problēmas to realizācijas procesā, un mērķis bija nodrošināt iepirkuma konkursu efektīvu norisi ir uh, jāidentificē tādi pieteikumi, kas kropļo konkurenci, lai cīnītos pret dempingu iepirkuma procedūrā. Bet šajā uh, jautājumā esmu palicis izolācijā, jo citu politisko grupu kolēģi nevēlas atsaukties uz uh, at, atšķirībām procentuālā izteiksmē par novirzēm no vidējā lieluma šādos iepirkumos. Tāpat es uzskatu, ka pārvaldības jautājums ir ļoti svarīgs, kaut arī komisija nedefinē precīzi šo ieguvumu, bet ir valsts iestādēm jāparādz iespējas kontrolēt, un mums nevajadzētu radīt jaunas iestādes, un jāpatur arī prātā, ka pastāv federālas valstis, kurās nav nacionālā iestāde, bet ir varbūt federālā iestāde, vai arī šādas iestādes ir tikai federālajās eh, zemēs Un tādēļ, ja šādas nacionālās iestādes nepastāv, tad tās varbūt arī nevajadzētu uh, radīt, bet ir nepieciešams apkopot informāciju par situāciju dažādās uh, dalību valstīs. Tālāk par definīciju aptvērumu, par to gan mēs diskutēsim ceturtdien. Esmu iesniedzis grozījumu 16. pāntam, kas ietilpst 8. kopā Mērķis ir nodrošināt mazo vidējo uzņēmumu piekļuvi iepirkumiem, apvienojoties konsorcijā. Šāda prakse tiek iztenota Itālijā. Šie uzņēmumi piesakās konkursā kā vienots uzņēmums. Tātad šie uzņēmumi apvienojas un tādējādi var iesniegt pieteikumu, jo katrs uzņēmums atsevišķi to nevarētu darīt. Un uh, pieredze rāda, ka šāda pieeja ir uh, labā un dod pozitīvus rezultātus. Kompromiss, kas ir sagatavots, uh, būs, uh, es domāju, ka tas ir reāli ieviešams, jo ir diezgan vienota attieksme attiecībā uz subsidiaritāti un uz sabiedrību labas uh, interesēs īstenot pakalpojumu sniegšanu. Tāpat es uzskatu, ka ir jārunā par obligātu sociālo aizsardzību, bet es atbalstu komisijas priekšlikumu, kurš paredz, ka tiktu likvidēts dalījums A un B pakalpojumos, bet būtu runa par sociāliem pakalpojumiem. Uh, šāda procedūra nodrošina caurskatāmību šai jomā. Protams, debates par sektoru A un B ir ļoti karstas, un mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kad, kad būtu sarak, iesniegti nebeidzami gari saraksti, kas de facto atjaunotu iepriekšējo situāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par kopīgiem noteikumiem šai jomā, Tagad, kolēģi, esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus, atbildēt uz jūsu jautājumiem par šiem, šiem jautājumu kopām. Protams, daži no tām ir varbūt svarīgāks nekā citas. Un mēs diskutēsim par pieciem, piecām pēdējām kopām - 7, 8, 9, 10 un 5. Vielen Dank, Mark Tarabella. Lās paldies Markam Terabēlam. Kristīgie demokrāti eh, runā Švāba kungs. Liberāļiem šķiet eh, neviens nav pārstāvēts. Zaļie Rūlas kundze. FD nav pārstāvēts. Ā, ah, e EKR tomēr ir klāt. Labi, tad tagad vārds Švāba kungam, pēc tam Rūlas kundzei. Jā, tās paldies priekšsēdētāji. Vispirms eh, šogad, eh, līdzīgi kā par koncesijām, arī publiskajam iepirkumam komiteja ir veltījusi ļoti daudz laika. Klasteros, protams, šī situācija ir mazliet labāka, eh, arī strukturizācija ir mazliet vienkāršāka, taču vispirms es gribētu teikt, ka manuprāt ir ļoti būtiski, ka Terabēlās minētajos punktos mēs esam atraduši pareizo orientāciju. Uh, Man šķiet, ka uh, viņš eh, pārāk ātri tomēr runā par šiem sociālajiem pakalpojumiem, jo presa Beļģijā ir uh, noteikusi pavisam citu toni. Maira kungs uh, norādījusi to, ka um, ir ārkārtīgi sarežģīti uh, publiskot šādus tematus Eiropā. Mēs bieži vien mēģinam orientēties tieši uz konkrēto lietu, un šī lieta ir tāda, ka īstenībā nav uh, pateikta taisnība. Un Bēļģu presē ir minējusi, ka komisija ir ieteikusi liberalizēt sociālos pakāpojumus. Tas ir tīrs populisms. Pirms vēlēšanām es to vēl būtu sapratis, bet pēc vēlēšanām es to uzskatu par pilnīgi nesaprotamu. Es nepiekrītu komisijas priekšlikumam, un ja tas eh, būtu atpoguļot šajā ziņojumā, mm, tas taču ir sagatavots jau pirms ilga laika, tad to visu vēl varētu labot ar grozījumiem. Es varētu šeit izdarīt tikai vienu secinājumu. Šeit tiek izdarīta mēģinājuma diskreditēt uh, direktīvu, un uh, eh, tautspartijas grupa nav gatava to atbalstīt. Mēs iestājāmies par um, atvērtiem tirgiem Eiropā, jo visi atzīst, ka tas ir pareizais veids, kā nodrošināt sauradzamību. Mēs vēlamies panākt, lai ar šo direktīvu uh, tiktu uh, paņemts izdevīgākais, pat ja varbūt nelētākais piedāvājums. Tāpat ir vajadzīgas arī godīgas, taisnīgas procedūras, un tāpat arī ir jāatbalsta subsidiaritāte. To var akceptēt. Mēs vēlamies arī samazināt birokrātiju un nodrošināt pēc iespējas lielāku elastīgumu uh, līguma piešķīrējām iestādēm. Mēs esam arī sadarbojušies ar N referentu Engelu, uh, Mēs arī turpināsim to darīt, un ja tiek teikt, pausta šāda kritika, tad es domāju, ka vajadzētu aicināt visus darbiniekus uh, šeit piedalīties. Uh, mūsu politiskā grupa. Mūsu grupa ir gatava piekāpties vairākās jomās, bet ir arī vairākas sarkanās līnijas. Mēs nevēlamies, lai šis Eh, dokuments tiktu novirzīts no galvenās eh, virzības, lai uh, īstenot sociālās tiesības atsevišķās dalībvalstīs, bet mēs esam gatavi skaidrot. Jā, priekšstādātāji lūdzu runāt lēnāk tātad. Tomēr mēs esam gatavi izskaidrot, nepārprotam, ka visiem ekonomiskajiem operatoriem ir jārespektē uh, uzņēmēju valsts sociālās tiesības, ja tas nav pretrunā ar citiem tiesību aktiem, kas ir spēkiem Eiropā, un proti ar direktīvu par darbinieku nosūtīšanu darbā citās valstīs. Mēs un uh, mūsu referents Engela kungs ierosina uh, nāk klajā ar tādiem priekšlikumiem, kas būtu atbalstāmi visām uh, vai vairumam grupu. Šobrīd uh, šie kompromisi ir pārāk ierobežoti un vairāk ir sociālistu interesēs. Tā kā šobrīd nav šā, daudz šādu kompromisu, tad mums ir jābalso par atsevišķiem grozījumiem lielā skaitā. Eh, vēl es gribētu pieminēt 8. Eh, un 9. klasteri. Šeit eh, ir vairāki svarīgi punkti. Arī 15. pāns, es domāju, sasācas ar Engela kunga um, iedoto tekstu. Mēs kā tautas partijas grupa atbalstam formulējumu, kas sasaucas ar nosūtīto direktīvu un tāpat arī ar kopienu tiesas judikatūru. Uh, Un šis formulējums skanētu šādi. Šoreiz lasīšu to uh, angļu valodā. Bet nu mēģināšu lasīt lēnu. Ekonomiskie operatori ievēro vides sociālos uh, un darba uh, tiesību aktus, kas attiecas uz uh, preču vai pakāpojumu sniegšanu, kas ir iekļauti savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, un kas attiecas arī uz kolektīvajiem līgumiem, kas ievēro savienības tiesības un kas ir izsludināti par universāli piemērojumiem. Tāpat arī sociālās un darba konvencijas, kas ir minētas 11. pielikumā. Šeit parādās neliela atšķirība no Tarabellas minētā, taču mēs uzskatām, ka ar to pietiktu, proti Eiropas eh, tiesības tiek uzskatītas par vadošajām Eiropas direktīvā. Mums nevajag šeit atsaukties uz noteikumiem, kas tiek radīti uz vietas. Šādi noteikumi var pastāvēt tikai tad, ja tie uh, atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Es domāju, ka tas ir svarīgi šajā gadījumā. Ja runa par pārvaldību, par devīto klasteri, tad es domāju, ka šeit uh, esam pietuvojušies saprātīgam risinājumam. Jau agrāk minēju, ka tautas partijas grupa nevēlas veidot centrālo milzīgu iestādi, kas uzņemtos uzraudzības funkcijas. Tāra Belskungs jau norādīja, ka ir vairākas dalība valstis, kurās informācijas kanāli ir pārāk daudzi un dažādi. Uh, un Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt vienu konkrētu informācijas kanālu, kas um, arī ļautu vislabāk sadarboties. Tāpat arī bez šaubām vajadzētu būt tā, lai uh, dalībvalstīs nebūtu pārāk daudz birokrātijas. Tomēr vajadzētu nodrošināt uh, zināmu uh, pārskatu par šo situāciju. Par desmito klasteri uh, varbūt eh, tagad neizteikšos, labprāt uzklausīšu, kas ir sakāms pārējiem kolēģiem. Jā, danke schön. Paldies. Rūles kundze, jā, pirms došu vārdu Rūles kundzei, man būtu lūgums Švāba kungam. Varbūt jūs varētu um, iesniegt birojam Engelā kunga tekstu. Pēc tam tas tiks nodots arī Dara Vēleskungam un citiem ēnu referentiem, un viņiem būs iespēja paskatīties uz šo priekšlikumu. Tā mēs darījām arī ar Koferati kungu. Rūlas kundze. Kroicen kungs, uh, jā, uh, vēlētos pateikties eh, referentam par labo sadarbību. Tāpat arī vēlētos norādīt uz vienu lielu problēmu. Mēs uh, komitejā diskutējām par to, ka viena no svarīgākajām problēmām uh, publiskajā iepirkumā, ir tā, ka šis iepirkums ir kļuvis ļoti sarežģīts. Šeit gan nav runa par Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet gan par to, kā tiek, tā tiek īstenota dalībvalstīs, un arī jādomā arī par tiesas judikatūru. Ir jāatcerās, ka likumi publiskā iepirkuma jomā ir sarežģīti. Mūsu mērķis bija tos vienkāršot, samazināt birokrātiju un nodrošināt lielāku elastīgumu. Uh, Jāsaka, ka šos tematus neesam apsprieduši. Esam runājuši par ļoti detalizētām jautājumiem ēnu referentu sēdēs, bet šie centrālajie jautājumi, kas man liekas izšķiroši un kas noteiks, vai es uh, ieteikšu savai politiskajai grupai balsot par šo direktīvu vai pret, šādi jautājumi vēl ar vienu nav apspriesti. Es vēlētos uh, pieminēt vienu punktu. Jā, protams, mēs varētu teikt, ka ir jāsvītro lētākā e, piedāvājuma princips. Es nevēlētos, lai. E, tiek izvēlēts kvalitatīvākais piedāvājums, ja netiek nodrošināta skaidrība, ja nenoti, ne, ja netiek nodrošināta aizsardzība publiskā iepirkuma organizētājiem eh, no tā, ka viņus varētu iesūdzēt tiesā. Mums ir jādomā par šo drošāko piedāvājumu. Vajadzētu aprunāties ar pašvaldībām, un viņas noteikti teiks, ka tās eh, dod priekšroku lētākajam piedāvājumam, tāpēc, ka te vismaz ir tiesiskā drošība, šeit pastāv tiesiska noteiktība. Uh, Mums eh, ir jāatcerās, ka šajos tiesību aktos atkal parādās neskaidri termini, kas atkal būs jāskaidro Eiropas kopienu tiesā. Ar to mēs noteikti neko neiegūsim. Mums ir vajadzīgas skaidras definīcijas, skaidri jēdzieni, kuriem jābūt arī vienkāršiem. Pretējā gadījumā visi uh, mūsu darbi uh, neko nedos. Komisija pieminēja A un B pakāpojumus. Komisija ir likvidējusi šos B pakāpojumus. Uh, Taču, manuprāt, šīs direktīvas aptvērums tiek paplašināts. Tieši tāpēc mums vajadzētu pārdomāt, vai mēs tiešām to vēlamies. Galu galā mēs iestājāmies par lielāku elastīgumu. Tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc jūs minējāt, ka šie A un B pakāpojumi tiek uh, likvidēti. Mums ir jākoncentrējas uz tādiem pakāpojumiem, kas tiek sniegt uz vietas. Ar sociālajiem pakāpojumiem es saprotu pavisam kaut ko citu Mm, vai jūs patiešām uzskatāt, ka ja pašvaldība grib uh, iesūdzēt kādu uzņēmumu tiesā, ka tas ir jādara atkal Eiropas līmenī? Es uzskatu, ka mums nevajag šeit nodrošināt sadalījumu starp A un B pakāpumiem. Tas nenodrošinās to, ka režīms ir vienkāršāks. Tas nozīmēs tikai to, ka uh, šīs procedūras būs jāveic divreiz. To es vēlējos pieminēt, tāpēc, ka elastīgums ir vajadzīgs nekavējoties. Cik tālu es saprotu, tad mazie un vidēji uzņēmumi visu laiku uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt eh, variantus, iespējamību iesniegt variantus. Es domāju, ka mums par to vajadzētu diskutēt un šaubu gadījumā vajadzētu varbūt arī balsot. Nevajadzētu šeit visu sarešķīt kolektīvie līgumi. Šeit es nepiekrītu Švāba kungam. Šeit nav runa tikai par Eiropas Savienību, šeit ir runa par valstīm kā Norvēģija un Šveice. Es pagājuši nedēļu tikos gandrīz ar visu uh, Norvēģijas darba ministriju pagā, pagājuši nedēļu Strasbūrā. Un uh, Norvēģi ir ļoti uztraukušies par to, ka ar šo direktīvu varēs koriģēt arī tarifu nolīgumus. Uh, Viņas saka, universāli piemērojams. Jā, es zinu, ka šeit ir runa par referta e, spriedumu, bet es to vienmēr esmu kritizējusi. Mums vienmēr nākas atsaukties uz šo spriedumu. Varbūt mums ir vajadzīgs mērenāks formulējums. Tas ir mans aicinājums jums. Es domāju, ka mums vajadzētu atstāt iespēju revidēt šo nos, darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Tieši to arī parlaments vēlējās. Galu galā ir tādas dalība valstis, kas nosaka šādus uh, noteikumus tarifu nolīgumos, savukārt citas tos iekļauj likumos. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī pas, pat, paturēt šādu iespēju, jo galu galā šeit ir runa arī par tādām valstīm kā Norvēģija un Šveice viel Zustimmung zum letzten Sätzen. <laughs> Jā, liela piekrišana. Kreutzmann kungs. Lielas paldies, priekšādātāji. Nezinu, vai mums izdosies panākt eh, vienkāršošanu. Jo mazāk mēs eh, no, nosakām regulējumus šajā uh, publiskajā iepirkumā, jo vairāk mēs panākam. Uh, Es domāju, ka mums ir jāpadomā arī par blakus piedāvātājiem. Ir jāatcerās par uh, iespēju noraidīt uh, eh, piedāvājumus. Nu, jādomā par dažādiem uh, piedāvājumiem, izdevīgiem piedāvājumiem vai nē. Piemēram, es varētu pastāstīt par kādu gadījumu, kad pašvaldība saņēma, kon organizēja konkursu remontēt eh, kanalizācijas sistēmu. Tika izteikts piedāvājums, kas bija daudz lētāks nekā citi. Bet ir jābūt novatoriskiem. Ir jāatcerās, ka bieži vien eh, šādi novatoriski risinājumi var dot arī labumu. Jā, tieši tāpēc, Rūlas kundze, mums vajadzētu padomāt arī par to, kas ir labākais piedāvājums eh, publiskajā iepirkumā. Uh, Tieši tāpēc mums ir jāatstāj šādas izdevības. Laika ierobežojumi. Jā, bet tiem ir jābūt saprātīgiem. Četri gadi, manuprāt, ir pārāk maz. Es domāju, ka mazajam vidēji uzņēmumi noteikti iestāsies par sešiem gadiem. Tāpat arī el elektroniskās akcijas iespējams arī būtu jāpieņem. Te ir ļoti daudz dažādu piemēru. Pašvaldības saka, ka ir jānodrošina līguma piešķiršana, taču ir arī citas jomas, kas uh, piedara valstī. Ja mēs vēlamies apvienot visas šīs jomas, tad uh, noteikti uh, šis būs ļoti sarežģīts pasākums. Mēs nevarēsim nodrošināt risinājumu visiem lētākais piedāvājums. Jā, tas attiecas uz tādām standārta precēm. Varbūt šeit tas ir relatīvi vienkārši. Manuprāt, vācu risinājums nav tas sliktākais. Mums nevajag izvēlēties lētāko piedāvājumu, ir jāsniedz argumentācija. Šajā tematā noteikti ir vajadzīga liela cauradzamība. Cauradzamība ir vajadzīga konkursā, tā lai piedāvātājs zinātu, uh, kāda tad ir situācija, uh, Un tāpēc es neuzskatu, ka vajadzētu šeit iekļaut visu informāciju, vajadzētu iekļaut visas nozares - sociālā, vīdes un tā tālāk. Tas noteikti radīs eh, sarežģījumus. Te būs pārāk daudz noteikumu, un līdz ar to eh, šie uh, līguma piešķiršana vairs nebūs tīra. Mēs īsti nebūs vairs zināms, ko domā abas puses. Tieši tāpēc ir vajadzīga caurdzamība. Uh, Es uzskatu, ka ar um, mēs panāksim vairāk, ja mēs uh, darīsim mazāk. Tieši tāpēc mums ir jādomā par to, ka svarīgākais šeit ir nodrošināt cauradzamību. Katram ir jāzina, kāpēc tiek piešķirts vai netiek piešķirts šis līgums. Es varētu šeit pieminēt vēl arī citas lietas, piemēram, A un B pakalpojumi. Tie arī ir problemātiski, vai tos vajadzētu atkal ieviest. Manuprāt, jā, te atkal parādās sarežģījumi. It kā no vienas puses mēs vēlamies vienkāršot šo pasākumu, bet m, mm, tāpat eh, šeit mēģinot kaut ko darīt, atkal viss tiek komplicēts. Jā, sarunās bieži vien atklājas, ka tas nav vienkārši, tas arī prasa daudz laika. Tarabels kungs šķiet, ka šeit ir runa arī par ideoloģiju, varbūt to vajadzētu mums atstāt malā, mums vajadzētu vairāk paskatīties uz praksi. Ir jāatcerās, ka galvenokārt mēs domājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies viņiem palīdzēt, bet bieži vien šie konkursi ir ārkārtīgi lieli, procedūras ir ļoti garas, tur sēž daudz juristu un beigās viss šis pasākums ir tik komplicēts, ka mazie un vidējie uzņēmumi nevar piedalīties šādos pasākumos. Viņiem nav simts darbinieku, kas varētu strādāt. Un tieši tāpēc vienkāršošana ir būtiska MVU dēļ. Dankeschön, Herr Kreuzmann. Paldies, Kreuzmana kungs. ECR nav klāt. Denis de Jongs. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En, uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referentam, protams, kurš ir lieliski pastrādājis pie šī episkā projekta. Es varu piekrist Švābkunga teiktajam par to, ka viņam arī ir šaubas attiecībā uz dažām pretrunumā attiecībā uz sociālo pakalpojumiem, dienestiem un to iespējamo privatizāciju. Nu, tas nozīmē, ka man ir vēl vairāk darba, jo man ir jāskaidro cilvēkiem, ka mēs eh, nepavisam negatavojamies to darīt. Un tiešām žēl, ka ir šāds paskaidrošanas darbs jāveic. Un uh, vēl daži komentāri, kas svarīgi manai grupai. Viens no tiem ir par vienkāršību, un otrs par to, ka jāļauj valsts iestādēm uh, īstenot savu politiku un savus pieņemtos lēmumus. Es piekrītu Hulskundze teiktajam, nav nepieciešams pārnest uh, tiesu nolēmumus tiesību aktos. Mums ir jāskatās, kādas ir manevra iespējas, jo reizēm šie tiesu nolēmumi tiek uh, ievērojami kritizēti. Tālāk par vienkāršību. Manuprāt, uh, griezta jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs esam nākuši klājā ar vairākiem priekšlikumiem tos paaugstināt un ir jāskatās, kāda ir pieņemtā vērtība šādiem tiesību aktiem Eiropā. It īpaši jāpērš uzmanība tai situācijai, kādā atrodas pašvaldības un kā mēs varētu atvieglot viņu dzīvi. Vēl par to, kā padarīt lietas vienkāršākas, uzskatu, ka mums nevajadzētu diktēt pašvaldībām un valdībām, uh, kā tām ir jāorganizē savus darbs. Mums uh, jāapzinās, ka šīm iestādēm ir uh, savi pienākumi un nebūtu tajos jāiejaucās. Vēl tika runāts līdz šim arī par ziņotājiem ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Tāpat ir jāpārliecinās, ka redakcija ir pilnīgi skaidra. Piekritam, ka tam, kas tika teikts par definīcijām un gala mērķiem šam projektam. Mums jāpārliecinās, ka uh, Mūsu sagatavotais instruments ļaus sasniegt tos mērķus, kurus mēs vēlamies sasniegt, un ka mēs tos izdarīsim pietiekami skaidri, lai nerastos uh, vesela kaudze jaunu tiesu darbu. Protams, vēlāk mēs atsevišķi runāsim par atsevišķām kopām, bet uh, esmu ļoti optimistisks, ka gal, galā mēs nonāksim pie laba rezultāta. Protams, darba vēl ir daudz. Paldies! Lās Paldies. Tagad došu vārdu citiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Trīs deputāti ir pieteikušies runāt. Baldesāre, Ževāna kungs un Vaileris kundze. Baldesāres kungam lūdzu vārds. Presidente. Paldies, priekšsētājs kundze. Vēlos teikt eh, paldies Tarabela kungam par lielo darbu un par viņa izvēlētajiem mērķiem Mums ir jāatcerās, ka mēs nesagatavojam direktīvu Zviedrijai, Luksemburgai vai Vācijai. Mēs sagatavojam direktīvu valsts līgumiem 27 valstīs, un katrā no tām ir savi zināmi aspekti, kurus šie, šīs valsts vēlas apskatīt, un arī atsevišķas lietas, par kurām šīs valsts nav pārāk priecīgas. Un tad, ko mēs cenšamies panākt ar šo direktīvu? Manuprāt, mēs eh, galu galā cenšamies panākt, ka Eiropas eh, publisko līgumu sistēma būtu pēc iespējas caurskatāmāka. Pagātnē tā nav bijusi ļoti pārskatāma, jo eh, cilvēki parasti centās rūpēties par kādiem saviem draugiem šajā sistēmā, nevis godīgi izmantot to. Uh, un uh, galu galā tas nozīmē, ka mēs cenšamies panākt godīgu konkurenci. Mums ir nepieciešams kaut kādā veidā regulēt šos līgumus, vai mēs vēlamies, lai šie publiskie līgumi būtu kvalitatīvi un to rezultāti būtu pieņemami, vai mēs vēlamies piešķirt prioritāti veselīgiem uzņēmiem Eiropā, kas uh, labi atalgo savus darbiniekus, uzņēmumiem, kas ņem vairāk vides un uh, likumdošanu, kas maksā savus nodokļus, vai arī mēs vēlamies eh, redzēt tādu zemāku likumības līmeni šajā nozarē. Es domāju, ka nav tā, ka tikai Itālijā ir grūtības ar pārkāpumiem šajā uh, nozarē. Uh, Es domāju, tas ir uh, jautājums, kas jāskat visā Eiropā, jādomā piemēram migrantiem, imigrantiem, iestrādniekiem un jāatbalsta tie uzņēmumi, kas ievēro noteikumus. Vai ir tādi uzņēmumi, kas pārstāv organizēto noziedzību vai kas tikai izliekās, uh, ka ir godīgi? Nu, varam runāt par Itāliju, varam runāt par Rumāniju, bet esmu pārliecināts, arī Vācijā ir sauties problēma. Un jautājums ir, uz kādām garantijām mēs balsam to brīvi, ko vēlamies nodrošināt valsts iestādēm. Ja paskatāmies uz 69. pāntu par zemiem priešlikumiem, ja ir uzņēmums, kas nāk ar priekšlikumu, kas ir 37% zemāks par vidējo līmeni, tad jājautā, kā tad viņi ir gatavi izpildīt to darbu, kuru viņi piedāvā. Nu, ja teiksim, ka to visu izlems valsts iedādes un mēs spēlēsim tikai novērotāju lomu, nu tad kāda garantija, ka šeit darbība notiks sabiedrības interesēs, nevis kādu konkrētu uzņēmumu interesēs. Ja mēs vēlamies panākt, lai šī situācija būtu godīga un pārskatāma, mums ir šīs problēmas jāatrisina. Tas pats sakāms par 66. Uh, kritēriju par zemākajām izmaksām. savā praksē es esmu ļoti bieži strādājis ar tiesību aktiem, kas ir saistīti ar šo Um, no šo jomu, un mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas slēp savus darbiniekus, tad, kad ierodas inspektori, jo to var viegli izdarīt, un tad uh, viņi ir ar šo zemo piedāvājumu, un tad pēc sešiem mēnešiem, kad palielinās naftas vai kā cita izēvielas cena, tad šo darbu vairs nav iespējams īstenot. Ja mēs nevēlamies novērst šādus kropļojumus, ko tad vispār mēs cenšamies panākt? Ļoti daudzi saka, ka iespējams ir pārāk daudz sociālo kritēriju. Nu, Tarabela kungs ir sociālists, tā kā tas ir tikai loģiski. Iespējams ir tāds vaļīgums attiecībā uz vidas nosacījumiem. Nu, tāda ir šī direktīva. Un tad caurskatāmība un regulējums tie ir tie būtiskākie elementi. Konsorcija doma ir ļoti laba, par apakšu uh, līgumiem ir ļoti labi piedāvājumi. Man patīk tas, ka būtu iestāde, kas uzrauk šo procedūru, jo tad, ja Vācijas uzņēmums vēlas, piemēram, darboties uh, Bulgārijā, un tur ir, mēs redzam, ka ir tendence vairāk atbalstīt iekšējo uzņēmumu, nu, kam tad šim vācu uzņēmumam, pie kā vēršas šis vācu uzņēmums, ja nav šāds direktīvs, nu, viņi ies uz tiesu, jo nav nekādas iespējas viņiem uh, teikt, ka uh, nav nekāda tiesība akta, kas eh, nu, noteiktu noteikumus gan Vācijā, gan Bulgārijā šajā jomā. Un eh, mēs redzam, ka pārbaudas iestāde tos neievēro un vai kaut kas tiks darīts. Protams, mums katram ir savi politiskie uzskati, bet aizmirstot par ideoloģiju un pievēršot uzmanību praktiskiem aspektiem, es domāju, ka mēs gal galā mēs varēsim sagatavot regulējumu līgumu, uh, jomā, kas nāks par labu uzņēmumiem un palīdzēs izkļūt mums no ekonomiskās krīzes. Paldies! Äh, Jā, Frūli, ich habe Sie gesehen. Jā, Valdisārs kungs, paldies. Rūlskundze, es äh, redzēju, ka jūs pieteicāties runāt. Šķiet, ka Rūlskundze ir sakāms äh, tūlīt kaut kas īs par tikko teikto. Jā, es vēlētos norādīt, ka mums ir rītisko līdzekļu direktīva. Uh, tiesisko līdzekļu direktīva, un šeit tieši mēs esam paredzējuši tiesisko aizsardzību uh, līgumu uh, devēju aizsardzībai. Un ja šeit tiesas pietiekami labi nestrādā, tad ir vajadzīgas tiesu reformas. Manuprāt, mums nav vajadzīgas vēl papildu iestādes, galu galā mums ir šī ties, tiesisko līdzekļu direktīva. Tas bija viens, ko es vēlējos teikt. Un otrais kritērijiem ir jābūt arī uh, aprēķināmiem. Uh, kvantitatīviem. Ja šie kritēriji ir kvantitatīvi, tad eh, tiesa iestāde var tos pārbaudīt. Un līdz ar to eh, var argumentēt, var pamatot, eh, kurš tad ir labākais piedāvājums. Lielas paldies! Tiesisko līdzekļu direktīva, par to mēs noteikti visi atceramies. Šķiet, ka Tubon kungs bija par to atbildīgs. Jā, bija ļoti liela vienprātība, ļoti svarīgs tiesību akts un parlamentā labi zināms. Žuvāni kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pāris lietas man sakāmas. Es jūtu līdz referentam Es arī strādāju pie cita jautājuma, ko jūs jau zināt, tādēļ es saprotu, ka viņš uh, strādā. Gribu apsveikt viņu arī ar ievēlēšanu mēra amatā pirms dažām nedēļām. Viņš guva liels panākums tagad par sadarbību starp publiskām iestādēm. Es uh, vēlos pievērst pievērsties eh, šim jautājumam par 90% darbības, un šī darbība ir diezgan tāds uh, eh, miglains iedziens, vai tas ir uh, porciju skaits, porciju cena, cik iztērēts degvielas, lai aizvestu maizi no maiznīcas uz veikalu. Varbūt vajadzētu runāt par um, apgrozījumu, kā tas ir koncesija direktīvā. Otrs jautājums 11. pāntā par publiski publisko sadarbību par iekšēji veiktiem pakalpojumiem. Šeit atkal tā pati pieeja. Vajadzētu pievienot, manuprāt, jaunu pāntu, kur būtu skaidri noteikti, skaidri un nepārprotami Eh, noteikts, eh, ka ir izslēgta eh, pilnvaru nodošana no vienas valsts iestādes uz otru bez privātā kapitāla piesaistīšanas, lai šeit šis princips in-house iekšējais sniegs pakalpojums būtu nepārprotams. 200 uh, 99. un 302. grozījums par uh, savstarpējību. Es nezinu arī, kas šeit īsti ir saprot, kā tas īsti saprotams. Katrā ziņā mēs nevēlamies, lai visos iepirkuma konkursos uzvarētu ķīniešu uzvarētā uh, uzņēmumu pirms 20 gadiem. Mums ir jāparēdz iespēja aizsargāties pret šādu situāciju. Uh, Tātad um, šie minētie grozījumi ir mēģinājums mm, aizstāties priekšā savstarpējības uh, regulējumam, ko, regulējumam, ko varbūt nebūs tik viegli panākt. Tālāk jautājums par tādu uzņēmumu izslēgšanu, kuri ir uh, not saņēmuši sodus par uh, sociālo un vidus normu pārkāpumiem. Bet ir jābūt pārliecinātiem, ka šis, uh, šis sots ir uh, tiešām noteikts, ka tās nav tikai kaut kāds raksts presē bijis, uh, Un arī šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Iedomājieties, ka kāds uzņēmums ir sodīts Romā par to, ka kāda tā filiāle vai kāds vietējais direktors ir uh, pārkāps darba tiesības. Tātad šis uzņēmums ir sodīts. Tas nozīmē, ka tagad šis uzņēmums uz visiem laikiem ir izslēgts no visiem uh, publisko iepirkumu konkursiem visā Eiropas Savienībā. Tas ir grūti iedomājams. Uh, Šāda situācija ir, piemēram, attiecībā uz IKEA uzņēmumu Francijā. Mēs visi zinām, kas ir IKEA. Francijā IKEA uh, ir uh, eh, izvirzītas apsūdzības darba tiesību pārkāpumos. Es nezinu, vai šeit jau ir pieņemts spriedums šajā lietā vai nē, bet, nu, šeit ir kādi atsevišķi darbinieki, eh, pēc savu prāta interpretējuši darba tiesību normas, un tagad tas nozīmē, ka viss uzņēmums IKEA tiks izslēgts no publisko iepirkumu konkursiem. Protams, teorētiski tas ir labi, bet praksē jāskatās, kāda būs situācija. Mums nevajadzētu pieņemt tādas normas, kas pavērsīsies pret mums pašiem, ka šīs normas nebūs īstenojams un ka tās nodarīs kaitējumu sabiedrības interesēm. Paldies! So, Äh, liebe Kollegen, wir haben ja eine rege. Godāmie kolēģi, ir uzsākusies skaismīga diskusija. Laika dēļ mums äh, nevajag to ierobežot. Oficiāli mums äh, ir laiks līdz 6.30, bet es, protams, vēlētos dot vārdu arī komisijas pārstāvjiem un arī Tarabēlas kungam. Ir pieteikušies vēl runāt trīs kolēģi. Esmu piezīmējusi sevi, Stēleris kundzi un Švābu kungu. Uh, Es pati vēlētos pieminēt trīs īsus punktus, kas ir parādījušies līdzinējās diskusijās. Pirmām kārtām šie strīdīgie um, kritēriji, par kuriem mēs esam uh, jau iepriekš diskutējuši. Citās debatēs es esmu minējusi, ka, manuprāt, ir pienācis laikt, uh, laiks uh, ieviest arī politiskus un strateģiskus kritērijus. Pirms septiņiem gadiem mēs to vēl neizdarījām, tāpēc, ka tad tas vēl uh, nebija aktuāli un nebija arī tas eh, tik svarīgi. Bet eh, šie pa šo laiku eh, arī Vācijā un arī citās valstīs šādi kriteriji tiek piemēroti. Es piekrītu Barņiekungam, ka strateģiski kritēriji, novatoriski un vidas kritēriji ir visnotaļ saprātīgi. Ja runā par tarifiem, tad Vācijā un arī citās valstīs eh, tarifu ziņā noteikti ir jāakceptē vietējie noteikumi, un šiem tarifiem ir jābūt arī saistošiem. Mana politiskā grupa jau ir minējusi, ka tā par to iestājas, un es uzskatu, ka e, tiktu arī panākts vairākums. Ja ir runa par citiem kritērijiem, tad vienmēr esmu teikusi, ka jo vairāk ir kritēriju, jo viss tiek eh, padarīts sarešķītāks. Es personiski gribētu ieteikt, ka šie jautājumi ir jāapspriež uh, uz vietas. Varbūt var rīkot pašvaldībās sanāksmes, varbūt var iesaistīt citus cilvēkus. Šeit nav runa tikai par pašvaldības vadītāju. Var domāt par to, kuri kritēriji ir svarīgākie konkrētajā jomā. Un tad pēc tam uh, šī caurdzamība noteikti ir jāieraksta konkursa no, nolikumā. Un, protams, tas, kurš nodrošinās visus kritērijus, tas arī saņems līgumu. Es neiestājos par lētāko cenu vai izdevīgāko cenu. Es domāju, ka nekas nenotiks, ja kāda pašvaldība teiks, ka ja mēs tagad izvēlēsimies nevis lētāko, uh, līgumu, bet gan to, kas ir draudzīgākais vidē un tā tālāk. Uz vietas tātad pašvaldībās tas notiek, tas darbojas, bet ja runa par lieliem, milzīgiem Eiropas projektiem, tad, protams, tas viss ir savādāk. Mēs varētu arī mm, panākt eh, kompromisu, proti tas būtu ieteikums, nevis obligāts noteikums. Pēdējais es vēlētos eh, teikt Baltasāras kungam un arī citiem, kas pieminēja Itāliju. Tikko atgriezos no um, Sicīlijas, un tur kolēģi un pašvaldību vadītāji un pilsētu administrācija teica, ka būtu labi, ja tiktu ieviesta tāda kā antimafijas certifikācija. Nu, eh, paldies Dievam, mafija nedarbojas visās Eiropas Savienības valstīs. Nu, nē, vēl nē. Es domāju, ka varbūt eh, Tarabēlas kungs jūs varētu paskaidrot, piemēram, ja kāda firma uh, tiek apsūdzēta, ja par to ir uzsākts tiesas process, tad uh, tas arī ir uh, jāpaskaidro, bet varbūt detalizētāk jūs varētu man nākamnedēļ to paskaidrot. Tas tie bija mani jautājumi, tagad vārds Katrīnai Stailerei. Madam Chairperson. Paldies, priekšlētājs kundze, paldies referentam un ēnu referentiem. Es zinu, ka ēnu referents sanāksme būs tikai ēnu referentiem un nevis visiem pārējiem. Un es vēlējos runāt par kādu diskusiju, kas ir ļoti aktuāla apvienotāja karalistē, un varbūt tas e, ir adresēts komisijai, bet es saprotu, ka iztikas minimumu var iekļaut šajos nolikumos, un tas ir svarīgi tiem apvienotāju karalistē, kas atbalsta šo minimālu iztikas minimumu un vai ir iespēja, ka būtu tiesdarbi, ja tas tiek iekļauts kā nosacījums. Tātad es nerunāju par minimālo algu, bet par iztikas minimumu. Un tā ir tēma, kas daudziem apvienotā karalistē ir ļoti eh, saistoša. Mēs par to cīnamies un vēlamies to redzēt kā politisko mērķi. Tas ir ļoti svarīgi mums. Es zinu, ka iepriekšējā Viskomisārs 2009. gadā atbildot uz uh, parlamenta jautājumu teica, ka tas ir likumīgi, ja iztikas minimums ir kā daļa no līguma. Un ir vēl viena tēma, kas ir daļa no šīm diskusijām, un es nevaru par to runāt ēnu referentu sanāksmēs, jo es tajās nevaru piedalīties. Paldies. Paldies, Švāba kungs. Priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, nedaudz papildināt arī Stēleres eh, kundzes teikto. Tas ir saistīts arī ar Ruferta spriedumu, ko pieminēja arī Rūlas kundze. Es eh, uzskatu, ka nav pieļaujami, ka mēs paredzam tik ļoti lielu dažādību algu ziņā. Protams, katrā valstī pastāv konkrēti noteikumi, un pēc tam, kad tiek noslēgta tarifu nos, no, līgumi ar Norvēģiju, tad ir jādomā par šo universālo piemērojamību. Bet eh, patiešām paldies, Rūls kundze, ka jūs norādījāt, ka uh, eh, Rūfēdas spriedums nebūtu pilnībā jāatsauc. Ir jānodrošina tikai elastība. Tad noteikti, ka mūsu viedoklis ir eh, līdzīgs. Es domāju, ka formulējums tad varbūt ir eh, mazliet jāuzlabo. Es domāju, ka to varētu arī noteikt eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvā, jo tur jau ir paredzēti līdzīgi noteikumi. Mēs varbūt varētu iekļaut to arī konkrētajā darbinieku nosūtīšanas direktīvas punktā un tādā veidā izveidot šo regulējumu. Ja eh, noteikumi atšķiras šajās direktīvās, tad beigās no tā nebūs nekādas jēgas. Otrs. Mēs Kā tautas partijas grupa kopā ar Engelu kungu iesniedzām priekšlikumu paturēt A un B pakalpojumus. Tie, kas vēlas pievienoties Tarabēlas un Rūlas priekšlikumiem, tad mēs uzskatām, ka ar šiem A un B pakalpojumiem mēs nodrošināsim lielāku elastīgumu. Mēs uzskatām, ka šādi priekšlikumi noteikti parādīsies arī vēlāk, Protams, var runāt par tiesisko līdzekļu direktīvu, bet ir arī citas situācijas, kā piemēram katastrofa, tādas katastrofa jautājums. Arī tad eh, tika izmantota civilā aizsardzība, bieži vien tas pie tāds kā pat kvāzī militārs pasākums. Es domāju, ka ir vajadzīgi līdzīgi nosacījumi. Baltasārs kungs pareiz norādīja, ka Mēs šo direktīvu veidojam nevis vienai valstī, bet visai Eiropas Savienībai. Tieši tāpēc arī ir jādomā par tiesas spriedumiem, ir jādomā arī par papildu informāciju. 84. pants runā par birokrātijas samazināšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu arī vienoties par to, ka beigās e, visur Eiropā ir jādod priekšroka labākajiem piedāvājumiem. Šeit nav runa tikai par cenu. Šeit ir runa par citiem kritērijiem, kas ir jāņem vērā, un tas noteikti e, ir neapstrīdami. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka mēs esam pavisam tuvu balsojumam, un noteikti ir vēl jāpiestrādā pie atsevišķiem formulējumiem. Tieši tāpēc es būtu ļoti priecīgs uh, ja referents un arī citi līdzstrādnieki um, ieguldītu vairāk darba, tā lai balsojumā viss uh, būtu gludi. Tagad uh, sarakstā nākamā uh, ir komisija. Lūdzu, komisijas pārstāvjiem vārds. Um, ah, jā, es būtu Frau Paola Zanetti. Paola Zanetti. Merci. Paldies. Es uh, runāšu par trim punktiem. Pirmais par pakalpojumiem. Es gribēju apstiprināt pamat jēdzienu, kas dažkārt diskusijās pazūd tātad par A un B tipa pakalpojumiem. Direktīvā, tajā, kas ir spēkā un arī direktīvas pārskatīšanas projektā, eh, pakalpojumi netiek iekļauti balstoties uz to veidu, bet gan uz uh, organizācijas veidu, ko izvēlās dalību valsts vai arī konkursu izsludinājušā iestāde attiecībā uz to, kā tiek organizēts pakalpojums, vai nu organizējot iepirkumu konkursu pret samaksu. Šādā gadījumā uh, pakalpojums iek iekļaujams direktīvas aptvērumā. Tātad šobrīd tas ir A vai B tipa pakalpojums, bet jaunajā direktīvas projektā tas ir vienkārši pakalpojums vai pakalpojums, kas uzskati, uzskaitīts 16. pielikumā, tātad sociālie un sanitārie pakalpojumi bet uh, šie visi pakalpojumi iekļu, ietilpst aptvērumā, ja tos iepērk publiskos iepirkumos. Bet, ja pakalpojums tiek organizēts citādi, teiksim, pamatojoties uz likumu vai to pārvalda iestāde pati, tad tas neietilpst direktīvas aptvērumā, neatkarīgi no tā, vai tas šobrīd ir A vai B tipa pakalpojums vai arī 16 pielikumā iekļautais pakalpojums direktīvas projektā. Tātad dažkārt piemirstā šīs izējas punkts, diskutējot par A un B pakalpojumiem. Šos vis, šie visi pakalpojumi ir iekļauti aptvērumā un izšķirošais attiecībā uz to ir, kā ir organizēts pakalpojums. Tātad A, B tipa un 16. pakalpojums attiecas uh, tikai uz uh, to uh, režīmu, kas ir uh, publiskais iepirkums. Otrs komentārs ir par pārvaldību. Daudz centienu šeit un padomē un arī komisijā strādājot pie priekšlikuma tika veikts, lai pēc, definētu pēc iespējas labākus noteikumus, bet vēl svarīgāk ir, lai noteikumi uh, darbotos, bet šobrīd šie notikumi netiek piemērot pietiekami. Šobrīd kļūdu procents ir pārāk liels, un tas īpaši attiec uz struktūra fondu absorpciju. Un šajā jautājumā komisija ir paredzējusi daudz normu par pārvaldību. Protams, struktūras, organizācijas, iestādes, tas, protams, ir dalību valstu ziņā noteikt, kā tās ir paredzējušas pārvaldīt šo lietu, bet mūsuprāt ir ļoti svarīgi noteikt uh, pienākumu sarakstu, kontrols saraksts ir jāsastāda, lai uh, cīnītos pret krāpšanu un korupciju un līdzīgām parādībām, un lai nodrošinātu atbilstošu noteikumu piemērošanu. Un pēdējais komentārs ir par grafiku. Uh, šobrīd mm, beidzas uh, padomes darba grupas sanāksme par publisko iepirkumu. Tai vajadzētu būt pēdējai šīs darba grupas sanāksmei, kas apspriež konsolidēto direktīvas tekstu, un nākošnedēļ ir paredzēta sanāksme lai apspriestu direktīvu par speciālajiem sektoriem, un Koreperā ir paredzēts to izskatīt 21. novembrī. Uh, un uh, visticamāk, ka tiks uh, piešķirts mandāts vismaz attiecībā uz klasisko konsolidētāto direktīvu. Un, protams, gribu norādīt, ka komisijas dienesti ir gatavi sniegt jebkādus tehniskus precizējumus vai definīcijas ja, eh, vai mm, īstenot diskusijas, ja tas ir nepieciešams. Paldies, Paldies noslēgumā arī Terabēlas kungam. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms uh, pievērsīsimies um, kolēģu izteikumiem to secībā. Vispirms Švāba kunga teiktajam par definīcijām un par to, kas ir rakstīts presē, bet uh, runa jau ir nevis par vispārīgu pieeju, bet par uh, specifisku detaļu, jo pagātnē patiesībā neviens jau negribēja pārmest ne komisijām, ne komisāram Bārņē, kura labo gribas arī neapšaubu, tā tad uh, saglabāt iespēju valsts iestādēm rīkoties pilsoņu interesēs un nepakļaut visu publiskajiem iepirkumiem. Bet arī komisijā darbojas ierēģi, un kā esmu to lasījis dažos preses izdevumos, uh, Tātad komisāri mainās, bet ierēģi paliek savās vietās. Ir ļoti labi, izcili ierēģi, bet arī tādi ierēģi, kur par spīti reālais situācija uz vietām vēlas visu privatizēt. Un, protams, šie ierēģi ir iecelti amatos uz mūžu, un uh, mums ar šiem ierēģiem būs uh, jāsamierinās vēl kādas desmit gades. Un to es ap, apstrīdēju Tātad pašreizējā situācija ir tāda, ka 74. direktīvas pantā ir ierakstīts, ka darība valstis, ja tās vēlas, varēs iekļaut publiskajos iepirkumos pakalpojums, kur ir uzskaitīts 16. pielikumā. Un šajā Šajā pielikumā ir viena rindiņa, kurā ir rakstīts obligātā sociālā apdrošināšana dalību valstīs un es nevēlos, kā uzlabojot direktīvu par publiskiem iepirkumiem, mūs un mani pašu kā referentu varētu apsūdzēt to, ka mēs jau esam paredzējuši obligātās sociālās apdrošināšanas privatizāciju dalību valstīs, jo tur šādi rindiņi ir ierakstīti pielikumā. Un es uzskatu, ka mums ir jāpieņem likumi, jāuzlabo direktīvu, jāuzlabo procedūras, uh, un jānovērš tāda situācija, kā publiskie iepirkumi notiek nepareizi un ka to rezultātā ir virkne apakšu uzņēmēju, kurus neviens nekontrolē. Es, mēs vēlamies, lai valsts iestādes varētu iesaistīties, izmantojot sociālās uh, dienestus, uh, inspekcijas un tā tālāk raugoties, lai tiktu ievēroti darbinieku darba apstākļi, bet es domāju ne tikai par darbiniekiem, bet arī par uzņēmumu vadītājiem, kur saskars ar negodīgu konkurenci celtniecības, uh, transporta, uzkopšanas darba jomā, kur ir daudz nelegāli strādājošo. Kā jau kolēģis teiktu, tad, kad ir kontrole, tad šie nelegālie darbinieki pazūd, uh, bet mums ir nepieciešami instrumenti, lai, uh, lai paredzētu reālas sankcijas par šādiem pārkāpumiem pret uzņēmumiem, kur neievēlo spēles noteikums. Un ieviešot sociālos kriterijus, mēs panākam tiek ievērot spēles noteikumi gan Eiropas direktīvas, gan starptautiskās darba organizācijas konvencijas, piemēram, ceturtā konvencija, kas nav uh, Uh, ratificēta. Visās valstīs tā ir ratificēta tikai 11 dalību valstīs, tātad, lai tiktu ievērtot arī nacionālā likumdošana, kolektīvie līgumi un citi, citi dokumenti, kas regulē darba tiesības, lai novērstu sociālo dempingu. Es esmu iepazinies ar komisāru Barņē atbildi, tā bija ļoti interesanta, protams bet es gribu saņemt precizējumus no komisijas par 74. Eh, pantu un 16. pielikumu, un esmu iesniedzis grozījumu 10. pantam, kurā ir teikts, ka no direktīvas aptvērumu tiek izslēgta obligātā sociāla apdrošināšana dalību valstīs. Tālāk eh, par pārvaldību varu teikt, ka kopumā izņemot uh, dažas, dažas sīkas problēmas. Mēs jau virzamies uz priekšu diezgan labi uh, un nonāksim pie tādas definīcijas, pie kopīgām definīcijām, kopīgām atsaucēm uh, abās direktīvās, gan par koncesijām, gan šajā direktīvā, pie kuras es darbojos kā referents. Tātad par kolektīviem līgumiem un atsauci uz to. Manuprāt, tas ir pozitīvs solis kolektīvie līgumi, kas ir atzīti par vispār īstenojumiem, bet, bet jūsu tautas partijas grupas un citu pieminētā direktīva par um, darbinieku nosūtīšanu. Bet, Šeit ir runa par visplašāk pārstāvjiem uh, sociāliem partneriem un vispār atzītiem kolektīviem līgumiem. Mūsuprāt, ir jāpanāk, lai uh, tiktu respektēta dalību valstu likumi un spēkā esošā prākš. Šeit ir runa ne tikai par Zviedriju, Vāciju, Luksemburgu, bet ir jāpanāk tāda situācija, ka visā Eiropas Savienībā notiek noteikumu konverģence šajomā. Rūlas kundze, es ne visai labi sapratu, ko jūs teicāt, kad, eh, ja jūs sakat, ka konkursā mm, organizētājiem ir nepieciešama juridiskā noteiktība, tam es piekrītu, bet tagad iznāk tā, ka visa lētākais pieteikums it kā nodrošina vislielāko juridisko drošību, bet es, protams, varbūt mūsu grupām nav vienota pieeja šai jomā. Patiesībā mums ir jācīnās pret zemākās cenas diktatūru, jo tiek uh, ignorētas vides prasības, uh, sociālie standarti un citas lietas. Bet ja mēs runājam ar Norvēģijas valdību, tad viņi atbalsta sociālās tirgus principus un starptautiskās darba organizācijas 94. gada konvenciju, jo arī viņi varētu saskarties ar sociālā dempinga risku. Un uh, es uh, tikos arī ar Norvēģijas pārstāvjiem, varbūt pirms jums vai pēc jums, bet viņi atbalstīja manu nostāju. Kreuzmans. Kreuzmans kungs, Kreuzman kungs, jā, viņš nu pat ienācās zālē. Tātad Kreuzman kungs, es nu pat uh, jūs uzrunājot, teicu, jūsu šaubas par vienkāršošanas iespējamību, es jums piekrītu, mums neizdosies to panākt, mēs vienmēr gribam vienkāršot, un tas mums nekad neizdodas, bet kad es ierostināju, jā, protams, mums ir jāparedz inovācijas iespējas un uh, godīga konkurence, bet, lai to visu īstenotu, protams, tas būs ļoti grūti, jo dažās jomās tas darbojas, citās nē, un um, tīri ideoloģiski šiem vārdiem ir jābūt iekļautiem tekstā, tā nu gan nav mana ideoloģija, bet es tomēr to neapkarošu. Uh, Manuprāt, labāk ir jādefinē skaidra procedūra, paredzot savu vietu ar inovācijām un dialogam, lai nodrošinātu godīgu, veselīgu konkurenci. Protams, šīs bāžas par uh, procedūras vienkāršošanu ir ļoti pamatots, tas ir jādara arī uh, uh, iestādēm, kas organizē iepirkumu konkursus, jo, ja mums neizdosies neko vienkāršot, tad mēs nebūsim sasnieguši galveno mērķi attiecībā uz uzņēmumiem. Protams, ir ļoti svarīgi būt uh, stingriem mūsu prasībās attiecībā uz vienkāršošanu, lai eh, nodrošinātu arī iespēju maziem vidējiem uzņēmumiem piedalīties publisko iepur, iepirkumu konkursos, lai eh, šie uzņēmumi būtu informēti par visiem iepirkumu konkursiem, kas notiek, un tā mēs nodrošināsim arī plašāku MVU līdzdalību. Tāpat izskanēja bāžas par sociāliem pakalpojumiem un risku, ka tie varētu tikt privatizēti, to, par to uztraucās De Jonga kungs, bet mums vajadzētu paredzēt tādus vispārējus noteikumus, kas ļautu varas, varas iestādēm un uh, lai šīs iestādes varētu eh, darboties pietiekami autonomi, organizējot savus pakalpojumus, kā šīs iestādes to vēlas. Pie tā strādā arī Živāna kungs. par vienkāršošanu mums ir uh, jārunā ne tikai par terminoloģiju, un es šeit negribu neko pārmest komisijai, jo tas priešlikums ir tiešām interesants. Bet es kā referents, un esmu bijis arī ēnu referents, uh, strādājot pie direktīvas, kas iet tomēr pareizajā virzienā, tā tas nevienmēr ir mūsu parlamentā. Uh, un es uzskatu, ka tomēr mēs spējam vienoties par pamatnostādēm, pat ja mums ir atšķirīgas pieejas par detaļām. Es arī uh, uzskatu, ka Živāna kunga un Petikainenas grozījumi varbūt pat ir, teiksim, atbalstāmi, jo mūsu galvenais mērķis ir atveseļot publisko iepirkumu procedūru. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šīs uh, iestādes, kas organizē iepirkums, pārstāv pilsoņus un nodrošina pakalpojumu sniegšanu pilsoņiem, izmantojot nodokļu maksātāju naudu pēc iespējas efektīvā veidā. Un ir jādomā arī par to, kā tas uh, uh veicinās reālās uh, ekonomikas attīstību, uzņēmumu darbību, lai uh, lai šī nauda nepazustu. Vailers kundze teica, ka mafija dažās valstīs nepastāvot. Es gribu teikt, ka mafija ir visur, tikai dažās valstīs tā ir vairāk redzama nekā citur, gan, gan Anglijā, gan, gan, gan citās valstīs, ne tikai Sicīlijā. Un ir uh, arī mūsu kolēģis Rozārio Krošeta simbolizē cīņu par mafiju, pret mafijas atvainojos. Uh, Jā, Filips eh, Živāns runāja par sadarbību starp publiskām iestādēm, un eh, es arī piekrītu, ka šis priekšlikums attiecībā uz procentiem nav īsti skaidrs. Ir jābūt tādam risinājumam, kas nebūtu apstrīdams. Tālāk par savstarpējības principu, par to tiek diskutēts arī citur, bet tas ir ļoti būtiski, lai mēs to garantētu. Uh, jo Eiropā jau ir uh, pieejami dati, kas liecina par to, ka, uh, protams, visi iestājas gan uh, attīstības valsts, gan jau attīstītās valsts iestājas par atvērtību, bet ne visas valsti šo principu praksē ievēro un tādēļ ir jācenšas panākt līdzsvaru šai situācijā, lai mēs ne, nepieļautu to, ka šīs valstis konkurē mūsu tirgu, bet neielauž mūsu uzņēmumus savā tirgu. Tālāk par uh, uzņēmumiem, kuri ir sodīti par darba tiesību pārkāpumiem, piemēram, tas nenozīmē, ka šis uzņēmums būtu jāizslēdz no visiem publiskiem iepirkumiem visā Eiropas Savienībā, ja kāds uh, uzņēmuma darbinieks ir izdarījis pārkāpumu. Un tāpēc, manuprāt, mēs ar Franku Engelu esam vienojušies par interesantu formulējumu Jā, un es arī atbildēšu uz pēdējo jautājumu par, par uh, uzņēmumu, kurš ir atzīts par vainīgu. Mēs vienojāmies par smagiem un atkārtotiem pārkāpumiem, piemēram, darba tiesību jomā. Ja ir šādi atkārtoti smagi, tad, mm, tad mēs izvairāmies no tādas situācijas, ka kādā valstī kāds tiesnesis ir kādu atzīmes par vainīgu kādā pārkāpumā, un tad šis uzņēmums tiks izslēgts no visas Eiropas Savienības iepirkumiem, tātad mēs runāsim par smagiem atkārtotiem pārkāpumiem šeit. Tālāk, Vailers kundze, uh, jūs minējāt, ka ir nepieciešami tā, Stailers kundze runāja par tādiem kritērijiem kā vides aizsardzība un, un, un citi. Uh, uh jāsaka, ka pilsētu mēriem dažādās valstīs ir atšķirīgas tiesības. Bēļģijā, piemēram, konkursu noteikumus nosaka pad, pašvaldība, pašvaldības deputāti, un mērs darbojas tikai kā tāds tiesnesis pēc uh, noteikumiem. Viens pats pilsētas mērs nevar neko izlemt. Tālāk Stēlers kundz runāja par uh, Uh, minimālo algu un iztiks minimumu. Jā, tas pastāv kolektīvajos līgumos un ir arī likumos ierakstīts, tas ir svarīgi. Un tagad vēl švāba kungam atbildēšu un par. Uh, gribu teikt, uh, ka it kā trūkstot vienprātības, ka ļoti maz kompromisu jums rodoties iespējas, ka mēs uh, diskutējam tikai par detaļām un ka nav necik daudz kompromisu panākts. Es gribu teikt, ka mums ir bijušas daudzas tikšanās ar ēnu referentiem. Mēs tomēr esam pavirzījušies uz priekšu uz kompromisiem, kas, manuprāt, ir pieejami. Bet, protams, tās jau nav tikai mans viedoklis par kompromisiem, jau ir vienojušies dažādi ēnu referenti. Vismaz ēnu referentu vairākums, un tādēļ es tomēr ceru, ka mums izdosies panākt uh, to Cenetī kundzes minētajā termiņā. Protams, uzdevums nav vienkāršs. Kad mēs pirmo reizi runājām par IMCO darba grafiku un balsojumu 10. oktobrī, ņemot vērā visus grozījumu iesniegšanas termiņus, teiksim, jūlijā, un pēc tam grozījumu tulkošanā, apspriešanā un darbs uh, ar ēnu referentiem un komitejā, un mēs nedrīkstam aizmirst arī septiņas komitejas, kuras gatavo atzinums par šo ziņojumu. Tātad uh, šis 10. oktobris, nu, nebija reāls, bet ko mums teica? Uh, komisijā, ka, ka viņi jau domājot, ka vienošoties mājā, bet pēc tam izrādījās, ka tas nav iespējams, un tagad uh, it kā 21. novembrī padome vienošoties. Es par to priecājos par 29. novembrī par klasisko direktīvu un 18. decembrī par sektoru direktīvu. Tātad šeit patiecībā ir piecu mēnešu nobīde. Sākotnēji bija teiks, ka maijā padomu pieņems uh, savu nostāju. Uh, Un tagad jau ir um, runa par decembru, tas nozīmē, ka mūsu grafiki jau pārklājas, un mēs varam cerēt, ka šī direktīva vismaz padomē atradīsies zem Ziemassvētku eglītes, un tad jau nu, mēs varēsim arī trialogā strādāt un uh, panākt kopīgu padomas un parlamenta nostāju. Tas arī bija viss priekšsēdētājs kundze, ko šobrīd vēlējos teikt. Jā, ja, vielen dank, Tarabela. Paldies, Tarabels kungs. Jūs atbildējāt uz visiem jautājumiem detalizēti. Es domāju, ka tagad ir pienācis brīdis. Nu jā, nevar teikt, ka visas problēmas ir atrasinātas, bet nu ir ļoti labi, ka esam eh, noskaidrojuši visus jautājumus. Es gribu vēlēt ēnu referentiem un arī citām komitējām, kas strādā pie šī jautājuma, uh, vēl veiksmīgu darbu līdz balsošanai komitejā 29. novembrī. Uh, jauki jums vakaru, tiksimies rītdien no rīta.